Godātie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim darbu. Priekšsādātājs uzdod jautājumu. Sāksim darbu. Pats to arī atbild. Tātad darba kārtība. Ja nevienam nav iebildumu, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Tās pašreizējā versijā. Tālāk protokols sanāksmei, kas notika 22. septembrī. Iebildumu nav? Komentāru? Bet nu, komentārs var tiesniegt vēl līdz šīs sanāksmes beigām. Ja nē, tad arī šis protokols tiks uzskatīts par apstiprinātu. Tālāk, priekšsēdētāji paziņojumi. Šī sanāksme tiek raidīta internetā. Izņemot, protams, to sadaļu, kur notiks koordinātoru sanāksme. Tātad pāriesim tālāk pie piektā darba kārtības punkta. Nē, priekšādātājs pats sevi labo. Šķiet, ka esmu aizteidzies notikumiem priekšā. Pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta. Pašreizējais stāvoklis notiekošajās trīspusējās sarunās, jeb trialogā. Šai saistībā ir divas lietas Viens ir regula par divpusējām pārēj, divpusējiem pārējas noteikumiem nolīgumam par savstarpēju investīciju mm, nolīgumu, kas tika slēgts pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Kā jūs zinat, referents šajā jautājumā mums ir exoficio. Session took place sanāksme norisinājās veiksmīgā kārtā. Un padoms un padoms nostājas tika noskaidrotas pilnībā. Un komisija lūdza nākt klajā ar likumdošanas akta projektu, tā lai varētu nonākt pie kompromisa. Un lūk, Komisija to ir arī izdarījusi, un tāpēc domāju, ka nākamajā sarunu posmā jau nonāksim pie pavisam taustāmiem rezultātiem, respektīvi kompromisa un kompromisa grozījumiem. Manuprāt, šis dosjē, lai arī ir ārkārtīgi sarežģīts, protams, jo pastāvēja milzīgas viedokļu atšķirības, tomēr, tomēr varēs pavirzīties uz priekšu un tas varēs notikt ātrāk nekā mums sākotnēji likās. Tālāk. ICI, kā jūs zināt, tā arī ir komisijas procedūra attiecībā šo dokumentu. Te runājam par sadarbību ar DEVE un AFET komitejām. Kopējais kompromiss tika panākts. un Eiropas parlamenta sarunvešanas komanda kopā ar padomus pārstāvjiem. Pie tā, tātad par to vienojās, bet. Pavisam nesen deve komitejas locekļi parlamenta delegācijas ietvaros sāka apstrīdēt šo vienošanos. Nu, šis jautājums man vēl būs jāatrisina vēlāk šodien. un jāsaka, šobrīd nevar jums pastāstīt, kas tad notiks šai saistībā. Tas ir tā nedaudz neparasti. Mūsu referents Šolts kungs nav klāt šobrīd. Nē, lūk, Šolts kungs ir tieši šeit, tikko nu pat ienācis zālē. So nu, dosim viņam pāris sekundžu laiku ieņemt vietu, parakstīt deputātu apmeklējumu, sēdes apmeklējumu sarakstu. Nu, un tad vaicāšu viņam, vai viņš vēlas ko nebūt piemetināt tam, ko es teicu attiecībā uz ICA dokumentu. Kas parikungs? Jā, mūsu kolēģis ierodas šobrīd. Nu, lūk, atgūst atvēl kalpu. Un mans jautājums viņam ir šāds, vai ir kādi jaunumi no padomas attiecībā uz šo regulu, jo parlamenta balsojums jau notika. Nu šķiet, tas jau bija pirms gada, bet no padomas nekādas reakcijas nebija, nekāda aicinājuma uz trialogu. Man interesē, vai ir kāds jautājums par šo regulu, bet dimžēl to, ka nesaprat, par kuru regulu deputāts runā. Kā man zināms, tad nē, nekādu ziņu no padoms nav, saka priekšsēdētājs. Varbūt, ka, nu, da, šauts kungs, nu tad varbūt jūs esat gatavs runāt. Paldies priekšsādātājs, atvainojos, ka nedaudz aizkavējos, bet man bija jāskrien šurp no citas sanāksmes, kas norisinājās vēl šorīt. Jā, gribu vēl papildus teikt, lūk, ko. Norisinājās pēdējais saruna rauns trialogu ietvaros sarunu komandā bija Broka kungs, Gālas kungs, Gārens kungs, eh, Lokbīlers kundze, jūs, es un vēl viens kolēģis. Un kā secinājumu varētu teikt, ka, lūk, tika sasniegta tad provizoriska vienošanās par kopējo pakotni, kurā tiek runāts par diviem instrumentiem mūsu instruments un RCI plus. Mēs, nu kā jau, kā, kā es to teiktu, nonācām pie tāda rezultāta attiecībā uz ICI, ka, nu, panācām gandrīz maksimālo, ko vien varējām panākt šajā saistībā. Nu, tādā izpratnē ka bija divi jautājumi attiecībā uz deleģētajiem aktiem un 16. pants par finansējumu, kur bija grūti panākt vienošanās deleģēto aktu jautājumu nosacīts deklarācija paziņojums, kas sasaista pašreizējo regulu ar prospektīvo gaidāmo nākot, nākamo izstrādājumu regulu, kas tiktu tad pieņemta pēc diviem gadiem. Tā, lai šis izstrādājumais dokuments un izstrādājumā pieeja, kas tad būs eh, gan no parlaments, gan no parlamenta, gan padoms puses, eh, tiktu saskaņota lūk ar šādu īsu papildus paziņojumu, ko parakst abas puses un kur tās pauž vēlmi tālāk apspriest jautājums. Kas attiec uz 16. pantu nonācām arī pie lēmuma par papildus paziņojumu, kas nāk kā uh, papildinājums tekstam, regulas tekstam. Tādā formulējumā, kā tas tika iesniegts sarunās, un mūsu nostāja līdz ar to tiek saglabāta kā formulējums šim jaunajam uh, tekstam, nu, nedaudz to papildinot, bagātinot ar ierosinājumiem Tāpēc man liekas, ka šobrīd šķiet esam tādā punktā, tādā pozīcijā šobrīd, ka varam būt apmierināti ar sarunu rezultātiem. Sarežģītāks jautājums gan attiec uz DCI Šeit arī sarunu komandas ietvaros mums neti, nebija skaidrs saprašanas par to, kādā veidā rīkoties. Delegācijā ja nebija skaidrs nostājas, tātad saruna, bija sarunu vedēju sanāksmes tikšanās, pēc tam delegācijas tikšanās, un tur runājam par to, kā gan nosakt šo jautājumu. Nu, tas arī viss, ko jums šobrīd var teikt. Jā, turpina priekšsādētājs. Jā, paldies Šolts kungam par šiem komentāriem. Attiecībā uz ICI, e tātad šis mūsu dokuments, mūsu iesniegtais dokuments, acīm redzot, um, ir veiksmīgi virzīts uz priekšu. esam regulāri uzturējuši kontaktus ar politisko grupu pārstāvjiem, viss ir kārtībā, šeit problēmu nebūs. Varēsim teikt jā šai Um, šim rezultātam. Tas ir apmierinošs, pieņemams kompromiss. Bet, manuprāt, Nē, tad, jā, lūk, domāju, ka varēsim teikt jā, varam delegācijā arī par to, protams, nobalsot un tā tālāk. Bet šķiet, ka ne. Šeit pārsteiguma nekāda nebūs. Nu, kaut gan, nu, jāsaka, ar deva komiteju nekad neko nevar zināt. No viņas, no, no šīs komitejas puses nāk šis ierosinājums apspriedēt rezultāts. Bet tas jau nav lēmums, ko varam pieme, pieņemt šeit, Inta komitejā. To darīs. Par to runāsim pēcpusdienā. Tātad, turpina priekšsādātājs. Virzamies uz priekšu, piektais darba kārtības punkts. Papildu protokols kas pievienos Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido EK un Izraēlas asociāciju saistībā ar EK un Izraēlas nolīgumu par ACA, jeb Rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu. Tātad šis ACE nolīgums. Kā jūs zināt, kolēģi, pats bija priekšādātājs, kad strādājam pie vicepriekšādātājs, kad strādājam pie šī jautājuma. Un tāpēc labprāt gribētu uzzināt, kāda tad ir šīs komitejas nostāja attiecībā uz šo minēto ziņojumu. Šī ir jau otrā viedokļa apmaiņa. Nu, vai nu tad man, vai jūs man izstāstīsiet tādu skaidru nostāju, ja varbūt mums tiešām arī ir, mm, nu, jāsaskaņo pozīcijas, ja tās būtu atšķirīgas. Un varu pēc tam jums izstāstīt arī kā, to, kāds ir darba grafiks tālākam darbam ar šo dokumentu. Nu tad sāksim diskusijas. Neviens nevēlas apspriest šo jautājumu? Nē, Andrikienas kundze vēlas izteikties. Lielas paldies, priekšsādātāji! Pirmā viedokļa apmaiņa mums jau ir notikusi, un gribēju atgādināt kolēģiem, ka padoma apstiprināja šo vienošanos tūlīt pēc tās noslēgšanas 2010. gada maijā. Šis nolīgums pirmām kārtām runā par to, ka tiek saskaņot ES tiesību akti pietuvināti tiem acīm redzot, Izraels tiesību aktiem. Un tāpat arī tiek, runa, tiek runāts par medicīnas, eh, par apmaiņu ar medicīnas produktu, un, protams, nevis ieročiem. Un šī vienošanās ir tehniski pēc sava rakstura. Gribētu kolēģus lūgt šobrīd pātrināt procedūru un sniegt šīs komitejas piekrišanu šim dokumentam, pēc tam arī no parlamenta puses tāpat, un tas jādara pēc iespējas ātrāk. Es zinu, ka atsevišķi kolēģi e, šaubās nedaudz par to, e, par, par šo aca. Jo viņi vēlas panākt tādu atjauninātu versiju attiecībām starp ES un Izrēlu. Bet ja mēs paraugāmies uz rīcības plānu, kas tika pieņemts Eiropas kamiņa attiecību politikas ietvaros 2005. gadā un attiecas uz Izraēlu, tad redzam, ka aca noslēgšana ar Izraēlu paredzēta jau, tika paredzēta jau pirms sešiem gadiem. Un tāpēc domāju, ka šī nolīguma apstiprināšanas tālāk aizkavēšana tikai vēl tālāk aizkavētu pasākumu. Un e, tas tādā gadījumā pilnīgi noteikti nekādā gadījumā neuzlabot attiecības ar Izraēlu. Turklāt domāju, ka aca kā dokumenta mm, apturēšana varētu pat apdraudēt mūsu attiecības un radītu arī papildus izmaksas un izdevumus mūsu veselības aprūpas sektoram. Izrēla plašā mērā eksportēja farmācijas produktus un preces, un acā tiktu ietvērt dažādi ģen, ģeneriski vispārīgi medikamenti. Uh, Un saskaņā ar dažādiem pētījumiem, ko es esmu redzējis, tad ietaupījumi, ko šī jāca varētu nodrošināt veselības sektoram visā Eiropas Savienībā, atkarībā, protams, no konkrētiem medicīnas produktiem, eh, būs uz dažādu, bet lielākoties tas ir apmēram no 100 līdz 200 miljoniem eiro gadā. Un tāpēc es domāju, ka, nu, lūk, Eiropas parlamentam vajadzētu dot savu jāvārdu šim nolīgumam, un tas būtu jādara pēc iespējas ātrāk. Paldies, saka priekšādātājs Langes kungs no sociālistiem. Lūdzu. Nē, kāds cits jūsu vietā? Labi, kāda ir sārīks tādā gadījumā? Priekšādātāji. Šodien, kad runājam par šo jautājumu, tad man liekas, ka man ir jāuzdod šāds jautājums. Kāda tad ir Alde grupas nostāja Jo Alda grupas nostāja, kā to pauda viņu koordinators pirms kāda laika, bija pārlikt šī dokumenta izskatīšanu uz vēlāku laiku. Man tika teikts, lūk, kuluāros ir dažādas baumas, runas, ka Alda grupa varētu mainīt šo nostāju. Ja tiktu izdarīts kaut kāda veida spiediens, piemēram, no tirzniecības komisāra, kas ir arī Alde pēc savas eh, parteiskās piedarības, un tāpēc es gribēju zināt, kāda tad ir Alde grupas nostāja šobrīd. Ja šī nostāja ir mainījusies, tad tādā gadījumā mana grupa labprāt vēlētos uzklausīt Degukta kungu šeit, uzņemt viņu šeit uz vizīti, lai viņš mums paskaidrotu iemeslus, kāpēc pastāv vēlme ātri virzīties uz priekšu šo nolīgumu ar Izrālu. Tajā pašā laikā, kad, piemēram, Aštons kundze uh, kuras atbildībā, protams, ietilpst attiecības ar ārvalstīm, izdara spiedienu uz Izrēlu, lai tā savukārt pātrinātu miera sarunu uzsākšanu. Un tajā pašā brīdī, kad savukārt Izraels valdība nepiekrīt mm, rīkoties, un tad kopumā man šķiet, varbūt esmu ko nebūtu pārpratis, uh, Lisabonas līgumā skaidri un gaiši tika teikts, ka lūk ir nepieciešama saskaņotība starp tirzniecības politiku un ārlietu politiku. Un it īpaši runāju, jārunā arī par vērtību, pamatvērtību ievērošanu. Nu, lūk, tad tādā gadījumā jāveicā, kā tad, kas tad notiek ar šo pozīciju, ar šo nostāju. Un pirms mēs pieņemam kaut kādu lēmumu, mums vajadzētu uzaicināt Degukta kungu, lai viņš paskaidro, kāpēc ir ieņemta šāda nostāja, vai ir saskaņot pozīcija ar Aštons kundzi, un ja tas tā ir, tad, nu, katrā ziņā varbūt mēs varētu saņemt kaut kādu pagaidu starposma ziņojumu, kas ļautu tad attiecīgi izskaidrot dažādus soļus gan juridiskā, gan politiskā plāksnē. Paldies! Priekšādātājs turpina. Šāks kundze arī vēlas izteikties no Alde grupas. Thank you. Jā, paldies priekšsarētāji. Man tiešām prieks, ka varam tieši sarunāties, mums nav jāpaļaujas uz baumām. Alde grupa uzskata, ka cilvēku tiesības ir ļoti svarīgs jautājums un tas būtu jārisina attiecībā uz jebkuru valsti un jebkuru šādu tiesību pārkāpēju. Tomēr ir jautājums par to, vai šis protokols ir pareizais instruments, kā to darīt. Mūsu grupa uzskata, ka šobrīd mēs esam tādā brīdī, kad varam ierosināt grafiku un, e, neskroties uz to, arī balsot. E, paldies, tālāk ECR grupa, Stārdīkungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Es eh, piekrītu kolēģis eh, sacītajam, tātad liberāla grupas viedoklim. Mums nevajadzētu šo lietu padarīt par tādu kā situācijas ķīlnieku. Eh, es, protams, necentīšos to nākt klajā ar juridiskiem argumentiem. Jūs priekšsēdētāji kungs, protams, man to, to apstrīdēsiet. Bet, kā jau kolēģis sacīja, pamatā šeit mēs runājam par tādām tehniskām lietām, medicīniskiem preparātiem un iekārtām, no kura Eiropas Savienība kļu, iegūs zinām labumu. Tā kā es domāju, mums vajadzētu turpināt darbu pie šī ziņojuma projekta, tiklīdz tas ir iespējams. Paldies! Kopas kundze. Jā, paldies, priekšsarētāji. Uh, kā jau viss, ko mēs skatām šajā komitejā, šī problēma ir ļoti politiska un nevis tehniska. Jā, protams, šeit ir runa par mūsu attiecībām ar Izraēlu, to uzlabošanu, un kā jau Andrikienas kundze sacīja, eh, šis jautājums jau tiek risināts sešus gadus, bet šajos sešos gados daudz kas ir noticis. Un uh, Nav jau tā, ka kaut kas būtu noticis, tāpēc, ka mēs neesam virzījušies uz priekšu šī ziņojuma skatīšanā. Piekrītot kolēģis sacītājiem, šis ir ļoti svarīgs periods. Ešlons kundze mēģina atdzīvināt miera dialogu starp abām pusēm, un, lai būtu saskaņota rīcība, mums vajadzētu nogaidīt, kāda ir viņas eh, centienu rezultāti, saņemt skaidru signālu, ka viss virzās pozitīvā virzienā Un es teiktu, mums nevajag steigties, mums jānogaida, kā virzas uz priekšu šis process. Paldies! Kas pārīkums, lūdzu? Jā, darbie kolēģi, kolēģis, eh, neesmu pilnībā pārliecināts, ka vai tiešām eh, saprotu pareizi visu kolēģi sacīto. Kas attiecas uz komisāru de Guhtu, kurš mums ir eh, ierosinājis šīs lietas skatīšanu, lai Eiropas komisija kā koleģiāls eh, orgāns eh, nāk klajā ar šiem priekšlikumiem. Ja esmu pareizi informēts, tad eh, augstā pārstāve Eštons Kunze ir sociālistiskās internacionālas pārstāve tomēr un viņa ir atbildīga par uh, saskaņotu Eiropas ārlietu politiku. Un tad jautājums ir tāds, kā tad sociālisti var uh, nonākt situācijā, kad viņu kolēģe Eiropas komisijā virza šo lietu uz priekšu tieši šādā veidā. Pēc pēdējās balsošanas Strasbūrā uh, mēs jau esam uh, piekrituši ar balsu vairākumu Palestīnas jautājumā, bet tā pati komis, komiteja, komisijas atvainojas, ir nosūtījusi tiešo pašu jautājumu izskatīšanai, tieši par to pašu tēmatu, un tad man rodās jautājums, kāpēc mūsu sociālisti kolēģi atbalsta vienu savu, savu kolēģu priekšlikumu, bet citu nē. Un uh, šeit es domāju, ka komisāra de Gucht katru reizi, kad viņš ir uzaicināts, ir arī tiešām ieradies. Varbūt vajadzētu uh, Eštons kundzi drīzāk aicināt, nevis de Gucht kundu. Tā kā tad, kad mēs beidzot varēsim šeit kopā uh, rast uh, sapratni un vienošanos par to, ka mēs Eštons kundz beidzot šeit aicinām un beidzot no viņas saņemam atbildi, kāpēc viņa uh, darbojas ne tikai, respektīvi, kāpēc viņi darbojās kā uh, ārlietu pārstāve tikai, bet nerisina cits jautājums, kas arī būtu viņas kompetences. Tā kā es šobrīd ar nepacietību gaidu savu kolēģu atbildes uz mani jautājumu. Paldies. Langskungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Kas pārīkums, vai es pareizi jūs saprotu? ka arī jūs piekrītat, ka mums nevajag šobrīd iet uz priekšu ar šīs e, ziņojuma skatīšanu, bet vispirms komisāru de Guhtu uzaicināt šeit, e, Eštons kundzu uzaicināt šeit un runāt par saskaņotu politiku attiecībās ar Izraēlu. Ja es pareizi jūs saprotu, ja, tā, ja jūs tā arī to domājat, tad jā, es piekrītu jums, mums tā būtu arī jārīkojās. Uh, Jo šobrīd mēs esam tādā situācijā, kurā miera saruna process ir tā nedaudz jau tā kā pavirzījies uz priekšu, un mums tik tiešām vajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu. Nevis laika grafiku sastādām, bet uzaicinām abas šīs personas šeit un diskutējam par saskaņotu politiku attiecībās ar Izraēlu. Paldies! Arif kungs. Man, es burtiski mīlu Danielu Kasparīku. Nē, nu tiešām dīvaini domāt, lūk, ka viens te tagad guhtu aizsargā, cits atkal viņu aizstāv, un, un tas notiek vēl pieminot aštonu. Nē, tā tas nenotiek. Nē, mēs šeit strādājam pie politikas jautājumiem un satura jautājumiem. Ja Jūs piekrītat, jā, tad mēs varam uzklausīt gan degūktu, gan aštoni. Un mēs neteiksim tikai tāpēc nevienu vai otru teiktiem, ka esam sociālisti vai ka viņi piedara mūsu partijiskai saimē. Nu, lūk, ja tas ir iespējams, ja mēs visi piekrītam, lūk, ka ir vajadzīgs šo jautājumu vēl izpētīt, ir vajadzīgs noskaidrot uh, attiecīgo komisāru viedokli, tad lūk, šādu nostējumu varam vienprātīgi pieņemt. Tā ir politikas pēc savu raksturu. Uh, Nu, un tad veicam uzklausīšanu, un pēc tam tad tālāk varam spriest par to, kā virzīties uz priekšu ar šo dokumentu tīri saturiski. Tā es tādā ziņā pilnīgi visam piekrītu, un tad es arī varu pastāstīt, ka ar mūsu grupas noska... Nu, nostāju. Mēs kā grupa izturamies pilnīgi vien, vieno, vienādi pret visiem komisāru, neatkarīgi no viņa politiskās piedarības. Dāmas un kungi, mums šobrīd ir konkrēts priekšlikums Es eh, došu iespēju izteikties visiem, saka priekšsēdētājs. Man ir četri šobrīd kolēģi pieteikušies, bet es vēlētos uzklausīt jūsu nostāju par konkrēto priekšlikumu, kuru izteica Arif kungs attiecībā uz to, ka pirms mēs virzamies tālāk, uzklausīt komisāru de Guhtu un komisāri Aštonu Tā kā tāds ir priekšlikums, vēlos noskaidrot tagad, ko kolēģi par to domā. Lūdzu. Kas pārīkums? Jā, vai mums vajadzētu būt piesardzīgiem, vai tiešām mēs viens otru labi saprotam un nesagrozam viens otru sacīto. Jā, tātad mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas saskaņotību. Tieši Jūs taču esat tie, kas apšaubat šo saskaņotību. Tieši sociālisti kolēģi ir, ir tie, kas eh, to vēlas, acīm redzot, darīt. Jā, ar abiem eh, komisāriem eh, mums vajadzētu par daudziem jautājumiem runāt. Un šeit es vēlreiz atgādināšu, komisija nāk uz klājā ar diviem priekšlikumiem. Lauksaimniecības, zivsaimniecības jautājumu ar Palestīnu. To jau mēs izskatījām Strasbūrā. Un tā pati komisija uh, nāk uz klājā no komisijas eh, līdzpriekšsēdētājs, kur pilnīgi teatrāli izgājienu, un tad, eh, nu, mums vajadzētu tomēr eh, izvairīties no situācijas, ka šie ziņojumi kļūst par tādiem kā ķīlniekiem, un mums beidzot vajadzētu pieņemt nostāju par šiem attiecīgiem jautājumiem, tas skaitā ACA, un beidzot eh, spēt formulēt šīs komitejas viedokli, un tāpēc es atbalstu, ka mēs komisāru de Guhtu un Aštons kundzi uzaicinam šeit uzklausīt viņus, lai eh, šīs eh, saskaņotība nodrošinās ar pārpolitiku un starptautisko tirzniecību politiku. Tā šeit ir runa ne tikai par Izraels-Palestīnas attiecībām, bet ļoti daudziem tematiem, kurus mēs šajā komitejā skatām. Paldies! Jā, paldies, Šolts kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es varu tikai piekrist, ka mums šeit ir jārunā par saskaņot politiku, bet tad tiešām runājam par politiku. Nevis par eh, saskaņotību starp komisāru un kom, eh, citu kolēģu atbildības jomām. Es domāju, ka mums tomēr šeit tā nostāja, ko sociālisti arī mūsu komitejā ir uh, pieņēmuši, ir, manuprāt, ilgspējīga nostāja, pareiza nostāja. Mums ir jāskata, kāda ir attiecīgā situācija uz vietas. Šeit neiet runa par spēlītēm starp eh, politiskajām frakcijām, par vai pret kādu komisāru, bet gan par atbildīgu nostājas veidošanu ļoti jūtīgā jautājumā, ļoti jūtīgā reģionā. Un, š, kā jau Langskungs sacīja, tad um, es neredzu šobrīd nekādu mieru sarunu procesu, un tas principā ir dramatiski. Mums arī kā um, šai komitejai būtu jāiesaistās situācijā, un es tiešām piekrītu, ka šobrīd mums vajadzētu pat trīs komisārus aicināt, jo arī komisārs Fīle kurš ir atbildīgs eh, par kaimiņu attiecību politiku, arī tas iek viņu kompetencē tomēr. Tā kā varbūt aicinām trīs komisārus, tad, protams, tad abi komisāri un komisijas līdzpriekšsarētāji tad varētu paust, kā viņi šajā reģionā plāno īstenot Eiropas Savienības politiku ar attiecīgajiem kaimiņu valstīm. Paldies! Jā, paldies, Stardikungs. Jā, nu priekšsarētāji, eh, izskatīs, ka mēs eh, aptaujāsim visu parlamentu un tā arī pie ziņojuma nenonāksim. Atcaucoties uz Kopas kundzes izteikto loģiku, tad jau viņas ziņojums arī nebūtu izgājis cauri parlamentam, tad mēs uzstādām tāds dubults standarts tomēr, jo tas bija ziņojums par eh, lauksainiecības, dzīvesainiecības jautājumiem ar Palestīnu, un es nenostāšos nevienā no strīda pusēm. Es domāju, ka mēs jau sākam to darīt atsevišķas politiskās grupas sāk atbalstīt vienu pusi, citas otru. Manuprāt, eh, ja jau mēs eh, Palestīnas lauksanicības zivsanicības jautājumus atbalstījām, tad neredzu, kāpēc mēs neatbalstītu šo ziņojumu. Jā, varbūt eh, mēs balsojumā neatbalstīsim beigās to kopēji, bet katrā ziņā tas jautājums ir jāskat, jo vairāk cilvēks mēs iesaistam, jo duļķēnāks paliek ūdens. Šakas kundze. Jā, paldies. Eh, kurš gan var iebilst pret eh, tādu cienījamu cilvēku uzaicināšanu šeit komitejā, uzklausīt viņu viedokli par to, kā attiecīgajā reģionā īstenot Eiropas Savienības politiku, bet būsim godīgi pašiem pret sevi, kur ir eh, tehniskā diskusija un kur ir politiskā diskusija. Es domāju, mēs visi labi apzināmies, kādas ir tendences, par ko mēs īsti runājam, un es domāju, ka mūsu uzticamībai ir svarīgi tas, ka mēs skatītu lietas pēc būtības. Jā, šie ir jūtīgi jautājumi, bet paskatīsim vēlreiz, kāda tomēr ir mūsu paša nostājušies jautājumos. Arif kungs. Es domāju, ka vajadzētu izvairīties eh, no tā, ka mēs izvēlamies starp diviem, divām pozīcijām, lai kādas būtu arī mūsu nostājas. Es neesmu pār vai pret kaut ko, jo tur ir ļoti sarežģītās politiskās sensibilitātes, un mums nevajadzētu tā rīkoties. Es nevajadzētu to skatīt no šī aspekta. Es cenšos raudzīties uz šo jautājumu sakot, ka šo jautājumu, ko citis um, raisīja, tas nav tehnisks, jo mēs redzam debates par Palestīnas valsts atzīšanu, par spiedienu, ko ASV izdara, lai to neatzītu, e, Palestīnas integrāciju UNESCO, spēku samēru, kas tur ir izveidots, un tajā pašā laikā visu politisko grupu partiju prasība Eiropas pa mērogā ir mm, tas, ka Eiropai vajadzētu būt lielākai iespē, iespējam, lai ietekmētu lietu norisi. Un es esmu par šo pozīciju, lai Eiropai būtu spēcīga pozīcija, lai tai būtu savs svars šajā, pa, šajā pas, pasaules pusē. Pēc tam ir jautājums par to, ka tas nav tehnisks akts, tas ir politisks jautājums. Es eh, saku, ka jābūt konkrētai pozīcijai. Mums ir jāļauj izskatīt visi elementi, kādi ir visu spējas, kādas ir mūsu šaubas, bažas un tā tālāk. Un uzklausīsim visus trīs komisārus. Es priecātos tos šeit redzēt. Tas mums ļautu eh, gūt pēc iespējas plašākas debates, izteikties, un tad mēs arī redzēsim, uh, kā mēs varētu tālāk virzīt uz priekšu šo jautājumu, jo mums vēl nav īstais brīdis. Ir. Es neprasu tā, lai starp mums rastos kaut, kādi, kaut kāds spiediens vai kaut kas tam līdzīgs. So, a... Labi. Tad mums šobrīd ir tāds procesuāls jautājums. Vispirms jāatrisina pirms pamatjautājuma skatīšanas, lai mēs zinātu, kā tālāk rīkoties. Tā tad Arif kungs ierosina, ka pirms mēs virzamies uz priekšu, vajadzētu uzklausīt nu jau trīs komisārus, vai es pareizi saprotu? Lai varētu pilnībā izvērtēt eh, šī jautājuma visus aspektus, tā kā man vajadzētu vispirms saņemt no jums atbildi uz šo procesuālo jautājumu. Tātad, kurš atbalsta šādu procesuālu jautājumu risināšanu? Šis ir procesuāls eh, jautājums, eh, saka priekšstādātais. Mums nav nepieciešams darba kārtībā iekļaut balsošanu. Un, eh, kas parīkums, ko jūs ierosināt? Jā, tātad mans priekšlikums ir kā vienmēr, vai nu mēs balsojam, tad tas ir jādara balsošanai paredzētā laikā, bet, ja mēs runājam par procesuāliem jautājumiem, tad tas jārisina koordinatoriem. Jā, jums eh, taisnība, saka priekšsarētājs, lai koordinātori to lēma, koordinātori sanāksmes ietveros. Tad šobrīd atstājam lietas, kādas tās ir, ir vairāk konkrēti priekšlikumi, kā rīkoties tālāk par šo jautājumu. Pagaidām ir divas atšķirīgas nostājas, ja es pareizi saprotu. Pirmkārt, eh, piekrist šis ziņojums skatīšanai, otrs ir eh, novilcināt un skatīt jautājumu vēl. Kas parīkums? Jā, mans priekšlikums bija tāds uh, - lūgt afetu komitejai sniegt atzinumu par šo ziņojumu, jo man būs vieglāk arī izlemt par uh, šo jautājumu, ja mēs redzēsim, kā kolēģi afetu komitejas uh, skata šo jautājumu būtiskus aspektus. Jā, saka priekšsarētājs, tik tiešām viņi gaida uz mums lai varētu saskaņot kalendāru un sniegt savu atzinumu. Tā kā es pilnīgi jums piekrītu. Dāmas un kungi, tad daram tā. Pa paziņošu afetu komitejai, ierosināšu viņiem laika grafiku, kad mēs vēlētos saņemt no viņiem atzinumu un atkarībā no koordinātoru lēmuma par procesuālo jautājumu. Es tad sastādīšu arī laika grafiku visam ziņojumam. Paldies! Ejam tālāk. Sestais jautājums. Tātad Eiropas Savienības un Uzbekistānas nolīgums. Runa ir par esošā partnerības sadarbības nolīguma noteikumu paplašināšanu, attiecinot to uz tekstilu izstrādājumu divpusēju tirdzniecību. Šī jau ir trešā reize, kad mēs skatām šo ziņojumu. Tas uh, tiek skatīts pagaida ziņojuma projekts, otro reizi jau skatām. Mūsu referents ir Kutašs kungs no es un sociāldemokrātiem, došu viņam arī vārdu, bet pirms tam vēl, kolēģi, ļaujiet man pastāstīt jums, ka Uzbekistāns vēstnieks ir izlēmis nepieņemt mūsu atkārtot uzaicinājumu ierasties e, šajā komitejā. Viņš uzrakstīja, ka ir gatavs tomēr ierasties, bet bez uh, tā, ka viņš tiktu iztaujāts. Viņš patur sev tiesības Uh, aizstāt uh, sevi un savā vietā atsūtīt vietnieku. Es teicu, nē, tas būtu bīstams precedents, ka mēs varētu pieņemt tādus nosacījumus, uzaicinot konkrētu amatpersonu šo komiteju. Un es tad uh, lūdzu viņu atsūtīt rakstisku deklarāciju ko, ko viņš vēlētos nolasīt. Tā kā deklarācija ir atsūtīta, tā jums ir izdalīta, un beidzot mēs uzzinām oficiālo Uzbekistānas nostāju uh, attiecībā uz šo jautājumu. Nu tad uzklauti, uzklausīsim mūsu referentu Kutaškungu. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies priekšsarētāji, dargie kolēģi. Jāsaka, man žēl, ka mums nav šī iespēja apmainīties ar viedokļiem ar vēstnieku kungu. Mēs jau trešo reizi viņai aicinām. Uh, Et, diemžēl, un visiem acīm redzami, e, šis kungs nevēlas e, veidot dialogu ar mums. Un e, jūs priekšā ir šis dokuments, kas ir jau izdalīts visiem, un man ir bijusi iespēja tikties ar vēstnieku, jāsaka, un viņš mēģināja skaidrot šo situāciju nu, vairāk vai mazāk skaidrot, jo uh, Uzbekistāna netirgojas ar koku vilnu biržās uh, tikai Taškentas uh, tirzniecības izstādē. Un kad es runāju par neatkarīgu uzraudzības misiju Uzbekistānā, tad atbilde bija, uh, Tā bija tāda, ka mums jāņem vērā UNICEF ziņojums. Tas ir vienīgā uh, starptautiskā organizācija, kas atrodas Uzbekistānā šobrīd. Un es, uh, UNICEF uh, priekšsarētājs nāca klajā pozitīvu ziņojumu, bet nedomāju, ka ar to var aizstāt starptautiskās darba organizācijas uh, Uh, funkciju kā uzraugošā organizācija šajos jautājumos. Attiecībā uz diskusiju, ko AFET komiteja uh, organizēja par to, kur UNICEF arī bija pārstāvēti un pauda savu viedokli par Uzbekistānu, sakot, ka pat uh, tā kā viņi pamanījuši pozitīvas pārmaiņas, tomēr joprojām ir daudz kas darāms attiecībā, piemēram, uz bērnu nodarbinātību. Un tāda ir arī UNICEF nostāja. Un par šo laiku esmu tikmēr saņēmis arī atzinumu no AFET komitejas, tādu starposmu ziņojumu. Un viņiem ir ar lielu vairākumu, ka praktiski visi ir atbalstījuši šo pagaidu ziņojumu Manuprāt, ja mēs vēlamies rast risinājumu, tad mums ir jāiet šobrīd uz priekšu. Tā kā priekšsarētāji, es labprāt uzklausītu komisijas viedokli, jo viņi ir tikušies ar vēstnieku, bet vismaz man ir skaidrs, ka mēs šādā situācijā šobrīd dialogu ar Uzbekistānu mēs veidot nevaram. Jā, paldies, saka priekšsēdājs. Komisijai šobrīd dosim vārdu, lūdzu. Eiropas komisijas pārstāvs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jūs noteikti atceraties, ka mēs iepriekšējo reizi skatījām šo jautājumu augustā. Mēs toreiz informējām, ka septembrī tiksimies ar Uzbekistānas vēstnieku. Eh, Tā bija daļa no vienošanās, eh, ko mēs panācām pēc jūnijā notikušās starptautiskās darba organizācijas konferences. Šajā sanāksmē mēs galvenokārt uzstājam uz divām lietām. Pirmkārt, Un, manuprāt, eh, ar to nav nekādas problēmas. Mēs sacījām vēstniekam, ka viņam ir jāiesaistās eh, dialogā ar jūsu komiteju attiecībā uz bērnu nodarbināšanas jautājumu. Otrakārt, mēs eh, ļoti stingri mudinājām Uzbekistānai uzņemt starptautiskās darba organizācijas misiju. Un attiecībā uz tieši bērnu nodarbināšanas jautājumiem. Diemžēl Izskatās, ka šī diskusija nav iespējama bijusi šodien noorganizēt. Kas attiecas uz eh, Starptautiskās darba organizācijas misiju, Uzbekistāna ir ļoti skaidri dzirdējusi mūsu nostāju, cik šis jautājums ir svarīgs. Mūsu informācija ir tāda, ka vēstnieks devās uz Taškentu, informēja savas iestādes, un šis jautājums tiek skatīts šobrīd. Uzbekistāns ziņoja, ka viņi iesaistās sarunās ar Sabiedrisko darbu organizāciju. Pagājušā eh, augustā eh, Uzbekistāna sniedz ziņojumu darba organizācijai par eh, situāciju attiecībā uz bērnu nodarbināšanu saskaņā ar darba organizācijas noteikumiem. Bi septembrī plāns tika pārskatīts. Uzbekistāna uzsvēra, ka viņu sadarbība ar UNICEF parāda, ka viņi nav tik e, ļoti pret sadarbībai starptautiskām organizācijām un solīja, ka viņas sniegs atbalstu UNICEF birojām, kas veids novērošanu attiecībā uz bērnu izmantošanu kokvilnas ražas novākšanā. Un UNICEF ir informējis parlamentu par šo jautājumu. Paralēli tam komisija ļoti cieši sekos, kā notiks šī gada ražas novākšana. Uh, Uh, izmantojot mūsu jauno delegāciju, kas tur ir izveidota, un arī izmantojot dalību valstu vēstniecības valstī. Ceram novērot zināms uzlabojums, bet tāpat laikā paliekam skeptiski līdz brīdim, kad būs pilnīgi skaidrs par uh, to, uh, kā notiek ražas novākšana. Līdz ar to teikšu pilnīgi skaidri, mēs pilnībā jums piekrītam, kā starptautiskās darba organizācijas misija uh, Uzbekistānā būtu ļoti svarīga, lai varētu runāt par situācijas uzlabošanos Uzbekistānā. Līdz ar to mēs aktīvi pastiprināsim savus eh, centienus, izdarot spiedienu uz Uzbekistānas iestādēm uzņemt sabiedriskās darba organizācijas misiju. Ja sabiedriskā darba organizācija uzskatīs to par pieņemamu, tad mēs esam gatavi sūtīt savu komandu uz Taškentu, pieņemsim, oktobra beigās jau. Uh, Ļaujiet man uzsvērt, ka es uzskatu, ka tas būs pozitīvi gan Eiropas parlamentam, gan Eiropas komisijai eh, skatīt eh, Uzbekistānas eh, situāciju un ļaut valstī pieņemt pozitīvus lēmumus. Tas ir daļa no mūsu visaptarošās pieejas bērnu nodarbināšanas jautājumā, apkarojot šī fenomena saknes un avotus. Piemēram, mehanizācijas līmeņi, zemais līmenis Uzbekistānā. Un katrā ziņā ziņosim jums par notikuma attīstību. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, tas tiešām bija ārkārtīgi noderīgi. Tālāk Kalpas kundze izteiksies, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Afet komiteja nosūtīja ļoti spēcīgu vēsti Uzbekistānas valdībai sakot, ka, lūk, mēs nepieņemam nekādas tādas vienkāršas deklarācijas un paziņojums, nē, vēlamies konkrēts rezultātus. Un AFET komiteja uzskatīja, ka Starptautiskās darba organizācijas jeb SDO novērošanas misija ir viens no priekšnoteikumiem, lai tālāks nolīgums slēgtu ir svarīgi nosūtīt ne tikai misiju, bet arī nonākt pie tā, ka šī misija konstatē konkrētus rezultātus, kas liecina par pārmaiņām attiecībā uz bērnu nodarbināšanu. Priekšsēdētāji, es tiešām uzskatu, ka tādi jautājumi kā bērnu nodarbināšana ir tāds kā lakmus tests, un tas ir kaut kas tāds, kas, kam jāliek mums pieturēties pie mūsu vērtībām. Es piekrītu komisijas pārstāvim, piekrītu arī referentam, ka pirms mēs nonāk, pirms saņemam kaut ko konkrētu no Uzbeku valdības, mums nevajadzētu turpināt um, darbu pie šādiem nolūgumiem un to slēgšanas. Paldies, Pauls Mērfijs, tālāk no GOE grupas. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī referentam. Nu, ārkārtīgi žēl, ka nevarējām šeit uzņemt vēstnieku vai viņu pārstāvi. Es domāju, tas ļoti labi parāda, kā jau tika teikts, kāda ir viņa attieksme. Un domāju, ka mēs diezgan labi varam uzminēt, kas tad tas būtu bijis, ko viņš teiktu. Redzam jau te viņa piezīmes mūsu priekšā, respektīvi, ka lūk, viss sarežotais mm, ir, ir, viss ir kārtībā, visas konvencijas ir pieņemts un tam līdzīgi bet pastāv milzīga atšķirība starp eh, dokumentu ratificēšanu un tad reālo situāciju uz vietas. Es domāju, ka viens, viena no lietām, kas parādās šajā dokumentā, ir tas, ka viņi lūk, viņi saka, ir notiek reformas visās lauksaimniecības jomās, to starp arī kokvilnas eh, vākšanā. Bet realitāte, man liekas, ir citādāka. Situācija uz vietas ir pilnīgi citādāka. Ir kaut kāda diena kvota, kas. Uh, Eh, kas ir eh, jānodrošina, piemēram, skolotājiem attiecībā uz bērnu darbu, valsts to uzspiež, un ja viņi nespēja eh, paši to izdarīt, tad lūk, tas tiek pārpēc, bet nu katrā ziņā tas vienalga ir piespiedu darbs, kas attiec uz NVO. Valsties esmu lasījusi ziņojumus no Uzbekistānas, un uh, viņi ir pētījuši situāciju ražas novākšanas laikā, un tur ir šis piespiedu darbs. Uh, Vēl viens diezgan šokējuši piemērums bija vēstule, kas tika nosūtīta no radiostacijā. To nosūtīja students, kas teica, lūk, mums ir vajadzīga palīdzība, mūs moca, gan arī fašismu laikam četros no rīta jādodas uz lauku 400 kg dienā jānovāc, netiek dots ūdens, vienos eh, pusdienā mums ir tiek iedots launaks un vienos naktī mēs varam iet gulēt. Un tad Un viņi tiek ies, mēs sūtam uh, sūdzību skolotājiem, tos visi mm, noraida. Uh, Un tad lūk, atbilde ir tāda, ka septiņos no rīta tomēr tikai dodoties uz kokvilnas laiku, lauku, un nu, ka viņi ir pieraduši pie šādas situācijas desmitos ejot visi gulēt, desmit uh, kvota esot 9,75 kg un tam līdzīgi. Nu, tāda ir tā sistēma šobrīd. Tiešām tas ir brutāls piespiedu darbs attiecībā uz bērniem. Un tāpēc es piekrītu referentam ka, lūk, kamēr nav neatkarīga kontrola par to, ka kaut kas tiešām ir uzlabojies, šo procesu nevaram turpināt. Paldies, saka priekšsādātājs tālāk, kas pārīkungs no tautas partijas. Jā, Jā, dargie kolēģi, kolēģis, manuprāt, lielāko daļu jau kolēģis pastāstīja, bet eh, piektais un astotais punkts afēta rezolūcijā. Um, šeit kolēģi ļoti skaidri ir norādījuši, kur mēs varētu sagaidīt uzlabojumus, un es domāju, ka beidzot valstī ir kaut kas jāmainās. Un es domāju, mēs visi saprotam, ka uh, no nu, vienas dienas laikā tur viss nemainīsies tik pozitīvi. Bet katrā ziņā mums ir jāsaklabā zināms spiediens, lai Uzbekistānas puse saprastu, ka Eh, viņi, viņiem ir jāsniedz mums eh, pierādījumi, ka situācija ir uzlabusi, uzlabojusies. Līdz ar to varbūt referents varētu mūs uh, informēt, uh, cik lielā mērā viņš varētu iestrādāt afeta rezolūcijas minētos punktus savā ziņojumā. Paldies! <coughs> Priekšādātājs turpina. Paldies! Katrīna Berdā. Paldies! Es gribēju teikt to, ka pēdējās sanāksmes laikā es atbalstīju to, ka mēs uzaicinām vēstnieku un būtu tikai godīgi, ka mēs dotu viņam iespēju izteikties un runāt ar mums. Nu, viņš ir izvēlējies uzaicinājumu nepieņemt un tā vietā nosūtīt mums rakstisku ziņojumu. Un eh, pirmās lapos apakšā ir ļoti interesants punkts, kur teica, ka lūk, tiesību akti attiecībā saskaņā ar tiesību aktiem minimālais darba vecums ir 16 gadi, un tas ir skaidrs pierādījums tam, ka, uh, ka šis tiesību akts tiek pārkāpts, un gribētos gan zināt, kāpēc tad, uh, nu, notiek šāda bērnu uh, piespiedu izmantošanu, nodarbināšanu, un kāpēc tad viņi netiek sūdzēti tiesā? Nu jā, lūk, mēs nevaram uzdot Uzbekistānas eh, viesniekam šos jautājumus, un domāju, ka zināmā mērā varbūt mūsu patiecas pacietības mērs nu ir pilns. Atkal nāk ražas laiks, nu jāsaka, diemžēl nevaram ilgāk to atstāt, jo nu, ražas laiks drīz noslēgsies, un atkal sāksies nākamais cikls līdz nākamajam gadam. Uh, Un es vienkārši gribēju teikt klātsošiem, ka, lūk, jā, tas mērs ir pilns. Mēs esam darījuši visu, ko esam varējuši, esam mēģinājuši nodošanāt viņam taisnīgu, godīgu uzklausīšanu, bet ja viņš to nepieņem, tad jāsaka, tas jau robežojas uz, uz nu, tas ar rupjību no viņa puses. Tiešām nepieņemam. Nākamais runātājs Paldies visiem kolēģiem, saka Kutaškungs, paldies, ka paudāt savu nostāju par manu ziņojumu. Gribu atbildēt, kas pārī kungam uz viņa jautājumu. Es, protams, gribu ņemt vērā visu afetu viedokli, tas ir tikai normāli, ka mēs to darām, bet, nu, jebkurā gadījumā grozījumi vēl ir iesniedzami, jo grozījumi iesniegšanas termiņš 4 piekdienu. Un pilnīgi noteikti esmu atvērts jebkādiem grozījumiem. Esmu gatavs tos apsviert, apsvier, apspriest un nonākt pie kompromisa, jo domāju, ka mūsu komitejas interesēs, protams, ir izstrādāt labu un līdzsvarotu ziņojumu. Kā jau iepriekš teicu, esmu pozitīvs tāds, pozitīvi noskaņojums pēc, noskaņojums pēc savu raksturs, labāk gribu meklēt risinājumu, man daudz labāk patīk piedāvāt eh, burkānus un nevis uzreiz eh, ķerties pie pātagas, bet nu reizēm. Uh, Tas nav iespējams, ja otrs partners uz dialogu nav gatavs iziet, tad, nu, jāķers pie pātagas tomēr, tāpēc paldies vēlreiz. Priekšādātais turpina. Nu, šķiet, ka šai jautājumā mums ir plaša vienošanās. Piekrīt mums arī komisija. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir, ir 14. oktobrs. Tos var iesniegt līdz pulkstens 12. Balsosim par ziņojumu 22. datumā. Tālāk septītais darbu kārtības punkts. Vispārējo tarifu preferenču sistēmu, jeb GSP. Referents ir Fjellner kungs no Tautas partijas. Viņš ir iesniedzis darba dokumentu, tas iekļauts jūsu dokumentos. Un, lūk, līdz ar to šajā sanāksmē varam apspriest šo darba dokumentu. Fjellner kungs, līdz ar to jums vārds. Lot, Lielas paldies priekšādātā saka Fjellner kungs. Es gribētu strādāt šādā veidā pie šī jautājuma. Es negribu iet cauri tagad visam dokumentam, jo zinu, ka mani cienītie kolēģi ir jau pāris dienas pavadījuši detalizēti to studēdami. Un tagad pakļaut viņus vēl vienreiz apska, um, šī dokumenta izskatīšanai būtu tāda kā piespiedu atkārtošanās. Tāpēc es gribēju pavisam īsā veidā teikt, ka šai darba dokumentā vēlējos sadalīt priekšlikumu tādos kā atsevišķos blokos. Kas ir tas, tās saturiskās lietas, par ko mums jāpieņem lēmumu? Jo kopumā tomēr komisijas priekšlikums ir labs, un kas varētu tikt mainīts, uzlabots? Un pēc tam, kad īsi būšu pieminējuši šos kopējos atsevišķos blokus, gribētu uzklausīt komentāru, ko viņi domā par šādu veidu struktūru. Varbūt viņiem liekas, ka tur kaut kā trūkst, Un tad tādā veidā e, secinājumos es varētu izteikt atkal savukārt savus um, secinājumus. Jo tā vietā tad mums būtu tādas diskusijas, nevis lūk, mans kaut kāds izklāsts un monologs. Pirmais saturiskais bloks tādā gadījumā būtu valstu aptvērums. Varam, protams, iet cauri visām valstīm, cik tur vispār valstu ir, cik būtu iekļauts, cik ne. Bet man galvenais, manuprāt, ir nolemt par sistemātisku attieksmi. Kā sadalīt šīs valsts kategorijās? Priekšlikumā ir pieņemts izmantot valsts, eh, pasaules banku un tās dalībvalsts kā to slieksni un gribētu dzirdēt eh, kolēģi viedokli par to. Jo, lai kādus kriterijus mēs nebiņemt izmantot, tiem jāto piemērotiem sistemātiski, tam jābūt iepriekš paredzamam. Otrām kārtām jautājums par preču aptvērumu. Komisija šķiet nemaina kriterijus šai jomā, bet tas jau nenozīmē, ka mēs neko nevaram darīt. Mums ir jāpieņem lēmums, vai vēlamies E, šo produktu aptvērumu arī mainīt. Tīpaši tāpēc, ka pēc komisijas priekšlikuma saņemšanas konstatējam, ka daudzas valsts tiek iz, izkļautas no šī aptvēruma. Nu, un tāpat laikā varbūt varētu līdz ar to rasties tāda situācija, kad produktu apvērumā tiek iekļaut nu, tādi kā nu, muļķīgi produkti, respektīvi neaktuāli produkti. Un trešais ir par skalām šajā, jā, komisija šajā priekšlikumā nevēlas piemērot šāda veida sadalīšanu pa kategorijām šīs skalas, bet ir nolēms izdarīt zināmas korekcijas eh, sliekšņos, kas tiek izmantoti, sliekšņu vērtībās, kas tiek izmantot šādām skalām saskaņā ar komisiju komisijas teikto, eh, nu, šie, šīs vērtības tiek vienkārši, šie skaiti tiek piemērot realitātei. Nu, mums vienkārši domā jāpieņem lēmums, vai mēs tam piekrītam vai nē, vai tas ir pareizi vai nē. Un mums vajadzētu censties noskaidrot, vai šie jaunie pielāgotie skaitļi ir atbilstīgi tam, tam tai sistēmā, ka izmantojam balstu aptvērumā. Trešais bloks ir GSP plus Nu redzam, ka komisija uzskata, ka vajadzētu iekļaut divas jaunas valstis GSP plus sistēmā. Es personīgi domāju un gribu dzirdēt arī kolēģu viedokli, tas ir tāds politisks jautājums, es domāju, ir svarīgi, mums svarīgi GSP plus padarīt pēc iespējas pievilcīgāku. Nu, ja mēs skatāmies tādā vienkāršotā, naivākā veidā, tad, lūk, GSP ir kaut, nav kaut kas tāds, ko mēs darām tikai tāpēc, ka mēs esam jauki. Jo, protams, ka valstīm ir vajadzīgs GSP, bet GSP plus savukārt gan tad ir kaut kas tāds, eh, no kā nākot kādas priekšrocības ne tikai mums vien, bet arī šīm valstīm, kas iesaistās sistēmā. Un tāpēc valstis, piemēram, kas spēj izpildīt konkrētus um, standartus, ratificēt konkrētas konvencijas, tad varētu saņemt vēl tādu labāku pieeju, labākas preferences, lielākas priekšrocības tirdzniecībā bet tādā gadījumā mums šis GSP plus arī ir jāpadara pietiekami eh, pievilcīgs ar plašām priekšī, priekšrocībām. Un te mēs pēc komisijas paziņojuma redzam, ka jā, ir priekšrocības, ir vairāk nodrošināts. Bet mums ir jākonstatē, vai tas ir pietiekami pievilcīgi, vai tur ir pietiekami daudz priekšrocību, eh, lai panāktu, ka valstis tiešām vēlētos uh, iestāties un piemērot šo GSP plus un līdz ar to piemērot attiecīgās cilvēktiesība normas un konvencijas un tā tālāk. Jo tā jau ir šī GSP plus galvenā vērtība. Man personīgi šķiet, un esmu to teicis jau šī procesa sākumā, mani neinteresē tik lielā mērā iedziļināšanās konkrētās konvencijās un sarakstu maiņas un tam līdzīgi, jo ja mēs šeit komitejā sāktu ar to nodarboties, tad es nezinu, vai mēs vispār jebkad nonāktu pie kaut kādiem rezultātiem. Jo tad mums būtu jāskat 27 galvenās ANO konvencijas vai kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, ka komisijas sarakstu šai ziņā mēs varam pieņemt, mēs varam pāris tur piemetināt vai noņemt, bet kopumā uh, Personīgi, es domāju, mums nevajadzētu iedzināties šai jautājumā. Es domāju, ka pilnīgi noteikti varam atrast kaut vai vienu konvenciju, kur, piemēram, nav ratificējusi mana valsts Zviedrija. Tas šķiet diezgan interesanti, ka mēs pieprasām, lai citi to dara, bet paši to neesam izdarījuši. Bet es domāju, galvenais ir pievērsties nevis šādiem konvenciju parakstītā sarakstiem, bet vai šī GSP sistēma ir pietiekami pievilcīga, varbūt ir pārāk pievilcīga. Eh, piekto punktu izlaizīšu, uzreiz pāriešu pie sastā punktu drošības klauzulām. Jo, lai ko mēs darītu, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt šādus drošības pasākumus tādā vai citādā veidā. Un komisija šīs drošības klauzulas ir nedaudz stiprinājusi. Mums ir jāpaņem lēmums, vai tas ir pietiekami, ja varbūt nē, ir vajadzīgs vēl kaut kas vairāk, varbūt, ka tas ir, nav nepieciešams. Kāds ir mūsu viedoklis par to? Un tad eh, septītam arī pārlikšu pāri, tur tiek runāts par komitoloģiju Par to komentāri, protams, ir eh, vienmēr laipni gaidīti, bet es nezinu, vai par to mums vajadzētu runāt. Bet astotais punkts gan ir svarīgs. Regulas darbības laiks. Komisija ir ierosinājusi to veidot kā tādu bezgalīgu regulu, bez termiņa beigām, bez darbības beigu punkta. Nu, es nezinu. Nu, man liekas, ka parlamentā pieņemt kaut kādus dokumentus, kas nekad nebeidz darbību, nu, nav īsti prātīgi. Varbūt mums vajadzīgs vismaz pārskatīšanas klauzulu, visnieks varbūt ir vajadzīgi kaut ko mainīt, bet es gribētu dzirdēt, ko kolēģiem sakām šai saistībā. Nu tā, tā tad atkārtoju vēl vienreiz. Valstu apvērums, produktu, bija preču apvērums, šī gradācija GSP plus drošības klauzulas un regulas darbības laiks. Nu, tie ir tie galvenie bloki, kas kopā veidos priekšlikumu, par kuriem mums jāpieņem lēmums. Un es ārkārtīgi ceru dzirdēt vērtīgus, saturīgus komentārus no kolēģiem par to, ko tad mums šai jomā darīt. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Jā, šāda veida sadalīšana um, pa blokiem var ļoti izrādīties laba metode. Sāksim diskusijas. Un pirmais Roberts Stērdīs no ECR grupas. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Kā jau tika gaidīts, es piekrītu gandrīz pilnīgi visam, ko Kristofors teica. Un zināmā mērā es gribētu šeit paslavēt arī komisiju, jo, kā Kristofers teica, tas nebūtu nav vienkārši uzdevums pieņemt lēmu par to, kas kādas valsts tiek iekļauts, kādas ne, ir kādi ir kriteriji un tā tālāk, jo mēs vienmēr varam strīdīties par kaut kādiem pieņemtiem lēmumiem, atsevišķām konkrētām valstīm, kuras tur būtu jāatstāja iekšā, kuras ne. Ja mēs tagad sāktu tik detalizēti skatīties šo jautājumu, mēs varētu patiešām nu, nevar, nespēt nonākt pie risinājuma. Bet gribu norādīt uz pāris punktiem, kas rada man bažas. Tas ir gradācijas formula. Un, manuprāt, no tās nākt, nāktu priekšrocības bagātākām valstīm. Tā vien šobrīd izskatās, nu, kā piemēram Šveicai un tam līdzīgi. Un par to man ir jāsaka nelielas pārdomas komisija, man likās, kom ne, nespēja pieņemt lēmumu attiecībā uz eh, šo pārēju no vienas uz otru sistēmu, runājot par to, ka efektivitāte lūk netiktu mainīta. Bet mēs jau šeit runājam par valstīm, eh, kurām ir vajadzīga šī sistēma. Komisija gribēja tāpēc uzdot jautājumu. Vienmēr esmu darbojies tirniecības komitejās jau kopš savu ievēlēšanas brīžu un vienmēr esmu uzskatījis, ka tirniecība ir labāka nekā vienkārši palīdzības sniegšana, un tāpēc es ticu šai GSP sistēmai. Mums gal galā ir jāpild arī savi solījumi, un šai komitejā vienmēr esam teikuši, lūk, ir vajadzīga tirniecība apmaiņā pret attīstību, un vai komisija varētu man paskaidrot, tas pavisam vienkārši jautājums, paskaidrot, ja skatāmies uz palīdzības apjomu, kas, sniegs, kas nāk no attīstības komitejas un tiešās finanšu palīdzības, un tad salīdzināt to ar tirzniecības apmēriem, kur ietvaros uh, apspriežam, kom, lūk, jautājumus šeit, eh, šajā komitejā, kur runājam par uh, mazatīstītākajām valstīm, tad kas patiešām gūst labumu? Jo mans viedoklis ir tāds, ka dodot valstīm līdzekļus, uh, Mēs tās nespējam izvilkt no nabadzības, bet dodot valstīm iespēju tirgoties, šīs dodam valstīm iespēja, iespēju pašām virzīties uz priekšu un izkļūt no nabadzības. Un tāpēc, domāju, GSP ir ārkārtīgi svarīga sistēma, tā dod iespēju šīm valstīm pieņemt pašām lēmumus un virzīties uz priekšu. Nu, un katreiz, kad komisija piešķir līdzekļus kaut, kādiem, kaut kādām valstīm, jūs taču nekad īsti nezināt, kam tas aiziet. Teorētiski mēs it kā zinām, kur tā aiziet, bet praktiski nav iespējams izsakot šiem līdzekļiem. Bet tirgoju, tirdzniecības jautājumos mēs vienmēr skaidri zinām, kas notiek pavisam konkrēti. Nu jā, kā jau Kristofers teica, mums vienmēr būs kaut kāda šaubas par šo un to, par konkrētajām valstīm. Uh, kas iekļauts vai nav iekļauts sarakstos, bet visādā citādā ziņā priekšādātājs atbalstu Kristoferu ziņojumu, es, protams, pāris grozījumus iesniegšu, bet kopumā arī visa mūsu grupa šo ziņojumu var atbalstīt. Paldies, tālāk Langas kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Šajā jautājumā piekrītu Stērdī kungam tirzniecība tiešām var veicināt attīstību, un mums tā, vajadzētu arī atbilstošo sistēmu veicināt. Tas nozīmē, ka kritēriji kas tiek izmantot uh, GSP pamatā, vajadzētu tomēr šos kritērijus uh, precizēt, jo viena otra valsts ir tik tālu spērusi soļus uz priekšu attīstībā, ka viņiem vajadzētu mazliet savādāku attieksmi jau izmantot. Varbūt vajadzētu vispirms paskatīt, kuri kriteriji ir jāizpilda, lai valstis, eh, uz valstīm varētu attiecināt GSP. Otrakārt, GSP plus, eh, manuprāt, tas ir pareizi, ka ar paplašinātiem kritērijiem mēs eh, aicinām valstis īstenot un ievērot Eh, ilgspējīgus standartus, bet tā pašā laikā mums ir nepieciešams nodrošināt, ka tiek uzlabot arī pārbaudas sistēmas. Šrilankas jautājumā mums pēc ilgu gadu pārbaudēm eh, beidzot šis GSP plus eh, status zaudēts, bet mums vajadzētu šo pārbaudu procesu optimalizēt un skatīties, kā var uzlabot šo sistēmu. Treškārt, drošības klauzulas. Ļoti ilgi Dienvidkorejas e, sakarā esam diskutējuši par e, drošības klauzulām, arī par to, cik liels aptvērums ir nepieciešams, vai tas ir jāpaplašina vai nē Jā, mums ir skaidri jāpasaka, ka notiek uh, cieša sadarbības ar parlamentu un komisiju, lai šīs drošības klauzulas tiktu ieviestas. Paldies! Paldies! Tālāk žado no zaļajiem. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pievienojos uh, labajiem vārdiem kas tika veltīti Fernēra kungam, un tāpat arī tika izteikta kritika par grūtībām noteikt sārakstus un kritērijiem, kā, tiek, kā šie sāraksti tiek veidīti veidoti. Man ir pāris eh, komentāri saistībā ar eh, jautājumiem, kas interesē Eiropas komisiju. Piemēram, Pakistāna un Filipīna varētu kļūt par valstīm, kuras varētu iekļaut šajā eh, SPG sistēmā, GSP plus sistēmā. Un, kā teica Langes kungs, tad jājautā, vai komiteja apstāsies pie starptautiskas konvencijas pārakstīšanas, uzskatot, ka Pakistāna, piemēram, vai citas valstis ievēro zināmas tiesības, vai mums būs arī iespēja pārbaudīt, kā viss notiek īstenībā. Pakistānas jau, e, jautājumā mums ir jāraugās uz tās apņemšanos cīnīties pret terorismu, kas ir uh, tās oficiālā pozīcija, bet, protams, tā vēl ir jāapstiprina. Otrakārt, praksē, kas būtu nosodām, ir jautājums par to, ka vajadzētu atcelt preferences, ja valsts uzliek uh, eksportam nodokļus atsevišķiem produktiem. Mēs zinām, ka šie nodokļi var palīdzēt saglabāt dabas resursus vai pasargāt eh, attīstošo rūpniecību un attīstības ietvaros tas ir saprotami. Starptautiskā tirzniecības organizācija ne, neiestājas pret šiem eksporta eh, nodokļiem un jājautā, ja kāpēc, kā, kāpēc mums ir šāda pozīcija, ja mēs varētu attīstīt attīstību, vai nav tā, ka mēs atbalstām sistēmu, kas, at, kas attīstītu Eiropas attīstību un nevis um, eh, attiecīgo valstu attīstību? Paldies, Pauls Mērfijs no Goja. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējās diskusijas par Uzbekistānu ļoti labi parādīja eh, kas notiek ar šādu veidu intervencēm un ka ir vajadzīga neatkarīga pārbauda dažādos šādos gadījumos. Otrs, ko es gribēju teikt, galvenais jautājums ir par kritērijiem. Mums jāzina, ka kritērija maiņa ietekmēs situāciju, ietekmēs simtiem tūkstošu darba ņēmēju valstīs, kas pāries, piemēram, no GSP uz GSP plus vai zaudēs atkal kaut kādu piedarību kategoriju. Nu, piemēram, par Ekvadoru runājot, es saprotu, ka Ekvadoru GSP plus statusu zaudētu, ja tiek piemērot ierosinātie kritēriji. Un te runājam par 350 tūkstošiem darba ņēmēju, 85% no tiem ir sievietes Ekvadorā. Un, eh, jāsaka, tad izņemot viņus no GSP plus sistēmas, viņi ļoti daudz ko zaudēs. Ir jādomā par to, kā šī kritērija mājiņa ietekmēs cilvēks ne tikai darba ņēmējas Ekvadorā, bet arī bet citur Latīņa Amerikā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk komisijas pārstāvam vārds. Nē, Fjellnerkungs, jūs vēlat izteikties? Jā, es gribēju pievienot jautājumu komisijai, ja drīkstu. Nu, varbūt pat divus jautājumus. Nu, pirmām kārtām, kad runājam par gradāciju. No vienas puses komisija ir mainījusi šīs sliekšņu vērtības, Un, kad skatāmies uz šiem skaidriem, tad redzam, ka šķiet būs grūtāk mainīt šo gradāciju. Bet nu, tas nāk kā sekas vairāk, va, daudzu valstu izņemšanai aptvērumam, no aptvērumu, jo tas vajadzīgs tāpēc, lai nodrošinātu attiecīgi ietekmi. Lai samērīgi ietekmi paliktu tāda pati, to es saprotu. Bet viens, kas man liekas dīvaini, ka paralēli sektori savukārt, eh, ekonomikas sektori, un produktu grupējumi, jeb kategorijas arī ir sašaurinātas. Un tas, manuprāt, šeit diezgan saprātīgi, jo tad ir, var notikt šī gradācija tādā ļoti precīzā veidā, nevis, teiksim, attiektos gradāciju uz visiem tekstu listradamiem, bet, piemēram, tikai uz gultas veļu vai um, kaut kādiem citiem konkrētiem jautājumiem. Bet ka, ko gan gribēja vaicāt komisijai šai saistībā? Vai šo sektoru sašaurinot un Vai tas tiešām nepadarīs tad šo gradācijas maiņu vieglāku? Kā produktu kategoriju maiņa sas, saskana ar šo gradācijas iespēju, gradācijas maiņas iespēju? Vai varētu būt arī tā, ka kaut kādi produkti tiek vienkārši izņemti tad no ražošanas aptvērumu un lūk, tad lūk, gradācija paaugstinās uzreiz? Varbūt, ka tāds ir, tāda ir viena iespēja, ko, piemēram, tādā gadījumā uzņēmuma var izmantot vai valsts var izmantot, lai pāriet uz nākamo gradācijas pakāpi. Un otrām kārtām, nu, kaut kas, ko teica Roberts, man lika arī padomāt. Un lūk, Viņš pieminēja, es domāju, ka pamatot, un tajā brīdī, kad runājam par palīdzību, jā, idejas jau viss ir liels un skaists un tā tālāk, bet tajā brīdī, kad līdzekļi tiek piešķirti, tad lūk, un jūs varat eh, pēkšņi konstatēt, ka lūk, pilna valsts ar milzīgām mašīnām un lūk, kur palikuši palīdzības līdzekļi, nevis um, citos jautājumos. Nu, jā, idejiski piekrīt jums šeit, bet tirdzniecība, protams, ir labākā palīdzība, bet šeit, kad runājam par tirdzniecības preferencēm, ja priekšrocībām, vai mēs zinām tieši, kuras valstis saņems labumu? ja mēs izkļaujam šīs 18 valsts, nu, piemēram, piemērs, nu, piemēram, ja mēs no saraksta izņemam Ekvadoru, nu, piemēram, vai tas nozīmē, ka kāda cita GSP labums saņēmēja izmanto šīs viņiem piešķirtās preferences? Un eksportēs mums šos līdzekļus, jeb tas fakts, ka Ekvadora ir izņem, izņemta un aptvērumu novedīs pie tā, ka tā vietā šos produktus ievedīs no ASV? Nu, varbūt ne par puķiem ir runa, bet, nu, piemēram, kaut kas cits, jūs runājat par Ekvadoru un puķiem, bet tik un tā. Vai nav, vai tiešām ir kāda tādā gadījumā attīstības valsts, kas palielinās eksportu? Un nevis, kā jau teicu, piemēram, ASV. Un līdz ar to pirms mēs, es domāju, ka komisija noteikti arī pie tā ir strādājusi un visu kaut ko rēķinājusi un tā. Uh, Mēs, protams, zinām, ka kopējais preferenču apmērs, ja priekšos apmērs, teiksim, netiks izmantots ārpus šīm GSP valstīm, bet gan tiks sadalīts ar tām valstīm, kas palikušas aptvērā, aptvērumā. Un tas ir jautājums, ko gribētu uzdot komisijai. Nē, šķiet man ir vēl arī tomēr trešais jautājums komisijai. GSP plus. Komisija vienmēr saka, un Žadokungs arī to atgādināja, ka lūk, ir divas valstis kas tiktu iekļautas kā potenciālās KSP valsts Filipīnas un Pakistāna. Tās izpilda pašreizējos noteikumus, bet es jau domāju, ka, piemēram, gandrīz visas GSP valstis visām KSP valstīm būtu jāinisteno visas šīs konvencijas, tostarp arī Norvēģija visas šīs konvencijas, jāievēro tās un tā tālāk un tā joprojām. Ja Bet bīstam ir tas, tad kuras valstis ir tās, kas varētu ar nelielu papildus, varbūt spiedienu, ratificēt pā, vēl pāris konvencijas vai labāk tās īstenot un kļūt par nākamajām sarakstā. Jo visu šo pasākumu īstenot, mainot GSP plus un tā tālāk, un tad pasūt, ka ir divas valstis papildus, tad, nu, es tomēr gribētu teikt, ka vēlamies veidot šo sistēmu tik pievilcību, ka ir vismaz piecas vai sešas valstis, kas būtu nākamās sarakstā. Uh, Un tad man ir interesanti, būtu interesanti uzzināt, kur šīs valsts varētu būt, kur ir šī nelielā marža papildus rīcībai, lai tās varētu iekļauties šajā kategorijā. Paldies, priekšsādātāji! Uh, ja tad uh, šobrīd, uh, ja komisija neiebilst, saka priekšsarētājs, tad es izteikšu pāris komentārus, jo tas arī man personīgi interesē. Pirmkārt, attiecībā uz tirzniecību mūsu pri pirmā prioritāte ir Eiropas Savienības ekonomiskās intereses uzņēmumi, lauksaimnieki, darbinieki, patērētāji. Protams, ka politiskām partijām ir arī savas intereses, bet tās ir otršķirīgas salīdzinot ar Eiropas Savienības kopējām interesēm. Treškārt, vienpusējās preferences nozīmē bezkvotu imports no trešām valstīm. Tas nozīmē, ka šīs preces nonāks Eiropas Savienības tirgu, konkurējot ar citām valstīm. kas daudz nopietnāk konkurē ar tām precēm, kuras saražo mūsu uzņēmumu Eiropas Savienībā. Treškārt, vienpusējās tirdzniecības preferences ir pretrunā ar vislabvēlīgākās attieksmes noteikumu vai principu, ka mums nevajadzētu piešķirt privilēģijas, nodrošinot nevienlīdzīgu attieksmi pret trešām valstīm. Uh, Protams, ka Pasaules tirdzniecības organizācijai ir savos noteikumos klauzula, bet tas ir vairāk kā izņēmums, ka vienpusējās tirdzniecības preferences būtu jābūt kā izņēmumam attiecībā uz um, valstu aptvērumu, izstrādājumu aptvērumu un tā tālāk. Ceturkārt, ja mēs piešķiram vienpusējās tirdzniecības preferences, mums vajadzētu tomēr kaut ko prasīt arī pretī. Nosacījumu izvirzīšanu pie tirdzniecības preferencēm vajadzētu būt ļoti svarīgam saistībā ar tirdzniecības preferenču noteikšanu nav attīstītas ekonomikas ar tik labvēlīgu GSP mehānismu kā Eiropas Savienība. Līdz ar to kopumā piekrītu komisijas pieejai samazināt valstu aptvērumu, koncentrēties uz ieguvumiem, ko no šīs sistēmas var gūt valstis, kurām visvairāk nepieciešams šāds atbalsts, respektīvi nabadzīgākās valsts. Tāpat es piekrītu, ka mums vajadzētu īpaši uzstāt uz nosacījumu izvirzīšanu. Un interesanti, vai mums nevajadzētu iet vēl tālāk, nekā komisija to ir savā priekšlikumā vēlējusies, piemēram. Vai mums vajadzētu varbūt eh, piešķirt eh, šāds GSP vai GSP plus principu, kurās valstīm, kurās joprojām nav sodi, tiek izpildīti? Vai mums vajadzētu turpināt piešķirt šādu status valstīm, kuras nav parakstījušas līgumu, nolīgumu par kodolieroču neizplatīšanu? vai valstīm, kas nav pievienojušās eh, starptautiskam kriminālu tribunālam. Tie ir jautājumi, uz kuriem es vēlos saņemt atbildes un kurus es tad dodu komisijai. Lūdzu, komisija, jums ir jautājumi no Sterdī kunga, Filner kunga un manas pašu, un to dodam vārdu Feres kungam. Jā, paldies. Tiešām e, paldies par solidaritāti attiecībā uz to, cik sarežģīti komisijai ir nāk klajā ar priekšlikumu, kas ir pietiekami līdzsvarots un sasniedz nepieciešamos mērķus. Varbūt es nevarēšu atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, kas, kurus jūs šodien uzdevam. Tieši tādēļ es rādu jums šobrīd uh, kā izskatās tas, ko mēs sūtīsim jums šīs aktualizētās informācijas paketes, tātad biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem. Tātad mēs esam jūsu rīcībā, ja jums ir kādi konkrēti jautājumi, sūtiet to mums, sazinieties ar mums un mēs atbildēsim. Tagad pie jautājumiem. Sāksim ar Mērfī kunga jautājumu. kas bija attiecībā uz to, tad, tad eh, jā, mēs nostādām eh, palīdzības sniegšanu un tirzniecību kā divus pretrunā esošu elementus, tad eh, jā, Um, tirzniecība var veicināt eksportu trūcīgākais valstīs, ja mēs varam mainīt savu atbalstu principus, piešķirot lielākas iespējas, uh, piemēram, likvidējot uh, kapacitātes ierobežojums, ja mēs varam šo papildus grūdienu dot uh, Tas būtu tiešām ideāls risinājums, bet šajā kontekstā, ko es vēlētos uzsvērt, ir tas, ka šeit pat laikā mēs komisijā strādājam pie tirdzniecības ieguldījumu jautājumiem saistībā ar attīstību. Un tieši tā, par to saistību, uz kur Sterdīkungs norādīja, kā mēs varam preferences un atbalstus uh, apvienot, lai sasniegtu visefektīvāko rezultātu. Tālāk. Manuprāt, bija vairāki pat jautājumi attiecībā uz kritērijiem, kurus mēs ierosinām, tātad, lai varētu diferenciēt starp tiem, kuriem nav nepieciešams GSP un tie, kuri ir nepieciešams. Tad varbūt brīdinājums tās no manas eh, puses. Tas, kā mēs esam risinājuši šo jautājumu, ir tā, ka mums ir jānodrošina, ka kritēriji ir objektīvi, uzticami un startautiski atzīti. Jo Marēris kungs, priekšsarētājs, apzinās, ka mums šeit ir uh, juridiski eh, ierobežojumi PTO kontekstā. Mēs esam analizējuši visdažādākās iespējas, bet eh, rādītāji bieži vien nebija objektīvi, nebija pilnīgi attiecībā uz visām valstīm. Līdz ar to, ja mēs vēl skatīsim šo jautājumu tālāk, lūdzu paturiet prātā šo manis sacīto pāris jautājumu bija par GSP plus un uzraudzību. E, teikšu tā. Šajā regulā mēs e, centāmies ieviest to, e, ko mēs grūtā ceļā iemācījāmies Šrilankas procesā. Jā, tik tiešām bija trūkumi sistēmā. Bet tieši tādēļ esam centušies risināt šos trūkumus visos posmos. Pirmkārt jau tajā posmā, kurās, kurā valstis ienāk šai sistēmā. Viena būtiska problēma bija saistīta ar to, ka mēs nepateicām, ko īsti nozīmē efektīva īstenošana. Līdz ar to bija arī pēc tam grūti vērtēt, kā piemērot šo kritēriju, un tagad tas tiek definēts regulā. Uh, Otrakārt, bija arī tāds caurums, eh, kurā valsts varēja kā, ratificēt konvenciju, bet eh, tālāk eh, neļaut veikt faktisko uzraudzību par īstenošanu. Līdz ar to šobrīd mēs šo trūkumu esam likvidējuši Un katrā ziņā, ja nav panākts eh, pietiekama īstenošana, tad eh, sistēmā netiek uzņemt valsts. Tātad, vai trešais šobrīd eh, nosacījums ir tas, ka jebkura valsts, par kuru tiek konstatēts, ka tā pēc būtības neievēro konvencijas principus, nevar saņemt šo statusu. Protams, ka šai schēmai jādarbojas uz tādu iniciatīvu principu, ka viņš ka katrā ziņā neviena no šīm valstīm nevar kļūt gluži par Norvēģiju, bet eh, katrā ziņā ar eh, iero, ierosmēm varētu viņus pavirzīt uz priekšu. Katrā ziņā uzraudzība arī ir uz, uzlabota un uh, negluži ik pēc trim gadiem, bet eh, ik pēc diviem gadiem mēs informēsim padomi un parlamentu par to, kā valstīm veicas, un informēsim ne tikai par eh, pamatavotiem, bet arī par citiem eh, informācijas avotiem saņemto informāciju. Un ka, katrā ziņā, ja mēs vēlamies panākt uzlabojumus, tad noteikti mums ir jāvirza uz priekšu uh, šādas, uh, šādas uh, kritēriju īstenošanu tālāk. Attiecībā uz nozarēm. Mēs sadalījām produktu vai izstrādājumu kategorijas uh, tā detalizētāka. Uh, Jautājums, vai tas novedīs pie lielākas gradācijas? Nu, šobrīd atbildēt uz to es jums nevaru. Tas nebūtu godīgi censties šobrīd to darīt, jo tas būs atkarīgs arī no importu plūsmām no attiecīgām valstīm. Bet tas, ko es varu pateikt, ir, ko mēs esam jau redzējuši uz tiem skaitļiem, kas ir mums pieejami, tad būs arī gradācijas samazināšana. Piemēram, attiecībā uz Vietnamu, uz ādas izstrādājumiem tieši attiecināms. Tas ir vienīgais elements, kas mums šobrīd ir mūsu rīcībā. Tad vēl viens svarīgs jautājums par Ekvadoru. Sākot ar šodienu, Ekvadora joprojām ir sistēmā. Tātad tas ir pilnīgi skaidri jāpasaka. Tomēr eh, Ekvadora kļūst par viduvēju līdz augstu eh, ienākumu uz vienu iedzīvotāju valsti Katrā ziņā, ja Ekvadora saglabās pietiekami ilgu šo kategoriju, tad tiks uzskatīts, ka Ekvadorai vairs nav nepieciešams šīs preferences. Tātad trīs gadi pēc kārtas nepieciešama. Jo, protams, ka viens dienas laikā valsts eh, nepāriet jaunā līmenī. Mums ir jāredz ilgstoša tendence, un trīs gadi parasti ir pietiekami, lai redzētu šos eh, pieaugumus eh, ienākumus uz iedzīvotāju. Vai tas palīdzēs? Tātad, ja valstis e, iziet no šīs saraksta ar atbalstu saņēmējiem, um, ietekmes novērtējums parāda, ka jā, tik tiešām tā ir, tik tiešām rodas e, papildus iespējas valstīm ar zemajiem ienākumiem eh, veikt eksportu uz Eiropas Savienību. Mēs katrā ziņā esam vienotā tirgu Eiropas Savienībā, šeit konkurence darbojas, bet tas neizslēdz iespēju, ka dažas citas valstis var pastarpināti gūt labumu jā, pieņemsim, ka ASV var gūt uh, kādu labumu, bet vai tas ir galvenais? Mums galvenais ir tas, ka kamēr mēs sniedzam papildus iespējas tām valstīm, kurām tas ir visvairāk nepieciešams, tikmēr sistēmai ir jēga, un tas ir pats galvenais. Uh, Neiešu cauri ietekmes novērtējumu tehniskajām detaļām, bet eh, mēs varam redzēt, ka eksportēto izstrādājumu saraksts un tām valstīm, kuras izstājas no sistēmas un tās, kuras paliek sistēmā, daudz kas sakrīt. Līdz ar to ir ļoti ticams, eh, ka pietiekami liels papildu kapacitātes eh, tiks radītas. Vēl viena lieta Tas saistīts ar nosacījumu izvirzīšanu. Un, eh, kā jau Marērs kungs eh, to sacīja, ļoti svarīgi uzsvērt, ka mums ir jāpieturas pie PTO noteikumiem. Jā, diemžēl mums nav bijis eh, vienā reizē saistībā ar GSP paneli izskatīt pozitīvu. Tātad Indija to uh, Uh, izvirzīja attiecībā uz schēmu, kas pastāvēja pirms GSP. Nosacījuma izvirzīšana ir ļoti jūtīgs jautājums, jo PTO mums ļauj noteikt atšķirīgu pieeju, bet attiecībā uz saņēmēju ekonomisko situāciju un citiem aspektiem, respektīvi. Tas ir attiecināms tikai un vienīgi uz saņēmējiem, atbalsta saņēmējiem. Un lūdzu vēlreiz atgādinu, izmantot iespēju sazināties ar mums. Mēs ja, nodosim jums šo informācijas paketi un labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Filnerkungs, noslēdzošās piezīmes pēc šīs visaptarošās diskusijas. Jā, paldies, es jau sāku nervozēt. Pirmkārt, lielākā daļa no kolēģiem saka, ka eh, es strā, esmu strādājis pareizi, es neesmu īsti pie tā pieredzes. Otrakārt, ja jūs piekrītat, tad, tad laikam kaut ko tomēr dara nepareizi, jo ņemot vērā, cik dīvains dažādas idejas ir iestrādāts, bet, nu, nezinu, varbūt tiešām viss notiek pareizi un varam tā saskaņoti strādāt, bet es vēlētos eh, pievērsties eh, kaut kam, ko priekšsarētājums sacīja. Mēs eh, Eh, te, respektīvi ideoloģijas jautājumiem, kur mēs virzamies un kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Jūs priekšsēdētājs sacījāt, ka tirzniecības politika ir savu interešu aizstāvībai. Es varētu tam piekrist pat un sacīt, ka jā, tiešām tā tas ir. Jā, mums varbūt ir atšķirīgas idejas par to, kāda šis interesi ir un kā to īstenot un kā mēs eh, izveidojam savu tirzniecības politiku. Bet šajā konkrētajā gadījumā es tomēr vēlētos teikt, ka attiecībā uz GSP es tomēr nevēlētos piešķirt GSP, lai aizstāvētu savas uh, politiskās intereses vai ekonomiskās intereses. Es vēlētos GSP sistēmu tādu, lai tā atbalstītu jaunatīstības valsts valstis ar tirsniecības starpniecību. Un tam ir jābūt kā pamatam šai sistēmai, un ir būtiski, lai mēs tiešām arī apsēstos un izlēmtu par to. Jo tad man acīm redzot ir jā, cits ziņojums jāsastāda. Tad, tad, tad vai mēs kaut ko iegūstam ar importu vai eksportu, kuras dalību valstis iegūs vai nē, bet es cenšos no tā norobežoties. Jautājums ir, vai mēs atbalstam jaunatīstības valstis, kurām šis atbalsts ir nepieciešams. Un priekšsēdētājums jūs sacījāt, ka mēs sniedzam vienpusējas preferences. Jā, tik tiešām mēs daram. GSP sistēmā mēs tā daram. Un tik tiešām Es tādēļ arī nevēlos šādu nosacījumu izvirzīšanu, lai dabūtu kaut ko pretī, jo tad jau tas nav vienpusēji. Tad jau tās ir tirzniecības pārunas. Un tas, ka viņi ir trūcīgi, mēs vēlamies viņiem kaut ko iedot, neprasot neko pretī attiecībā uz GSP, bet savukārt attiecībā uz GSP plus tur ir pilnīgi cita situācija. Tur jums ir taisnība, tur prasam kaut ko pretī, bet kaut ko ļoti konkrētu. Prasīsim, lai viņi uzvedas labi, prasīsim, lai viņi uzvedas kā valstis, mūsdienīgas valstis, kas ievēro cilvēktiesības, darba tiesības un tā tālāk. Ne jau ekonomisku labumu mēs prasīsim, bet prasīsim pretī kaut ko kopējam pasaules labumam, lai palielinātu Eiropas Savienības eh, ietekmi, netiešo ietekmi pasaulē. Mēs varam izmantot GSP. Svarīga lieta, ko komisija pieminēja, un manuprāt, mums pie tā nāksies vēl daudzkārt atgriezties. Tātad komisija sacīja, ka tiek radīta iespēja GSP eh, palikušajām valstīm izņemot šīs valstis, bet jautājums ir, vai šīs atlikušās valstis varēs izmantot šīs eh, radušās iespējas. Ja nē, tad mēs <clears throat> nonāksim pie situācijas, kurā jau attīstītās valsts gūs labumu. Un pēdējais, es eh, plānoju līdz novembra beigām pabeigt šo ziņojumu un tad organizēt nākamās debats par šo ziņojumu 8. decembrī. Ja kāds vēlas pie kafijas eh, detalizēti pārunāt eh, šo ziņojumu, eh, laipni lūgti. Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Tātad mūsu kalendārā tiešām 8. decembrī ir paredzēts eh, skatīt šo ziņojumu. Tālāk 8. jautājums ES un Kanādas tirzniecības attiecības. Man tiešām ir liels prieks šīs komitejas vārdā sveikt Davidu Planketu kungu. Man šeit pie labās rokas kurš ir Kanādas vēstnieks Eiropas Savienībā. Protams, šī ir pirmā reize, kad viņš ir ieradies mūsu komitejā laipni lūgti. Iepriekš mums ir bijusi tas gods runāt ar eh, jūsu priekšteci šajā matā, Honbī kungu. Tāpat arī Ferhoil kungu, Kanādas galveno pārunu vedēju tirzniecības jautājumos. Eh, Godātie klātesošie. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Kā jau jūs zinat, šogad parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas Savienības un Kanādas tirniecības attiecībām. Mums komiteja sekos ar te pārunām ļoti dzīves jo tas ir nepieciešams eh, šo nolīgumu noslēgšanai. Tieši tā paša iemesla dēļ Šī komiteja izlēma organizēt delegāciju uz Kanādu jau tuvākajā nākotnē. Pēc nākamās sarunu kārtas un līdz ar to tas būs labākais brīdis un uh, iespēja tikties ar Kanādas administrāciju Otavā un Toronto. Mēs e, plānojam aptuveni 40 minūtes šai viedokļu apmaiņai. Vispirms ļausim jūs izteikties, lai iesākt mūsu diskusiju. Aptuveni, nu, 15 minūtes. Tā, lūdzu, vēstniekums. Much, Mr. Jā, paldies priekšsarētāji par to, ka uzaicinājāt e, mani šeit šodien. Uh, Pavisam nesen esmu ieradies Briselē, lai uzņemtu šos pienākumus. Man tiešām gods būt e, šobrīd e, šeit, e, šajā Eiropas Savienības un Kanādas attiecību posmā. Katrā ziņā sākums ir bijis ļoti interesants. Kā jūs labi zināt, Kanāda un Eiropas Savienība virzās uz priekšu divās nozīmīgās sarunās, visaptverošās uh, ekonomiskās attiecībās, kas saukt par SETA, un, eh, visa, un arī partnerības nolīgumā, eh, pēc kur noslēgšanas eh, mēs noteikti būsim daudz tuvāk. SITA ir prioritāte gan Kanādas, gan Eiropas līderiem. Šīs pārunas jau tika uzsvērtas jūnijā, leģislatīvās sesijas sākumā Kanādā, lai veicinātu uh, mūsu savstarpējās ekonomiskās attiecības, visaptarošu uh, um, ekonomisko attiecību veidošanas ar Kanādu un Eiropas Savienību katrā ziņā radīs jaunas iespējas, veicinās nodarbinātību un uh, uzlabos investīcijas. Tādējādi tiks sūtīts arī stingrs un pārliecinošs signāls pārējai pasaulē, ka ne Kanāda, ne uh, Eiropas Savienība neatbalsta protekcionismu. Uh, Ja tādi partneri kā Kanāda un Eiropas Savienība var sasniegt e, šādu vienošanos, tas sūta pietiekami skaidru signālu pārējai pasaulē, ka ir nepieciešams liberalizēt tirzniecību. Tāpat laikā sekmīga partnerības nolīguma noslēgšana stiprinās mūsu spējas uh, Uh, aizstāvēt uh, mūsu demokrātiskos principus. Tāpat es vēlētos ļoti atzinīgi novērtēt to, ka novembrī no šī parlamenta delegācija ieradīsies Kanādā. Uh, cerams, ka jūsu tikšanās Toronto un Otavā stiprinās priekšstatus par ekonomisko situāciju Kanādā un katrā ziņā šī sadarbība starp eh, provincēm un eh, pilsonisko sabiedrību tikai un vienīgi uzlabos attiecības ar Kanādu un Eiropas Savienību. Attiecībā uz cita. Eh, sāksim ar diskusiju par pašreizējo situāciju sarunās. Šobrīd jau jūs eh, labi zināt, kāda ir statistika attiecībā uz mūsu div, divpusējām tirdzniecības attiecībām. 2010. gads parāda, ka eh, Kanādas eh, preces un pakalpojumi tiek eksportēti uz Eiropu vairāk kā 49 miljārdi Kanādas dolāru vērtībā un 55 miljārdi Eiropu pretējā virzienā. Tātad 146 miljārdi dolāru kopējās attiecības ir un Eiropas Savienības investīcija. Kanādā ir 149 miljārdi kopā veidojot 294 miljārdi divpusēji ieguldījuma apjomu. Kanādā ir nu, stingrs un pārliecināts Eiropas Savienības eh, sadarbības partners, kas vēlas ievērot arī fiskālu uzraudzību. Uh, Gūstot labumu no veselīga finanšu sektora, banku darbība Kanādā tiek stingri regulēta un tās ir viens no labāk kapitalizētajām bankām pasaulē. Forbes žurnālā Kanāda ierindota kā eh, pasaulē labākā uzņēmējdarbības valsts. Tātad tirznie, vismaz zemāko administratīvo slogu, labāko tirgus darbību un tā tālāk. Uh, Kanāda jau ir plānojusi eh, noslēgt šos, bija plānojusi no, noslēgt šīs sarunas, kas sākot ar 2009. gadu, astoņas kārtas jau ir notikušas, un eh, konstruktīvā veidā vedot šīs pārunas, eh, mēs turpinām pievērst uzmanību šī ambiciozā mēķa sasniegšanai Un es atzinīgi vērtēju mūsu sarunu vedēju darbu pie tik pozitīva, pozitīvas atmosfēras radīšanas. Sarunas virzas ļoti labi uz priekšu, progress tiek panākts daudzās jomās. Es uzticos tām, ka šāds sadarbības gars arī tiks saglabāts līdz pat sarunu beigām 2012. gadā. Provinces un teritorijas Kanādā arī sagaida pozitīvu šo sarunu iznākumu un aktīvi līdzdarbojas kā Kanādas delegācijas dalībnieki attiecībā uz jautājumiem, kas ir viņu pilnā vai daļējā jurisdikcijā. Kā tas notiek visās eh, brīvās tirdzniecības nolīguma sarunās ar Kanādu. Uh, Katrā ziņā vienmēr ir pārsaucis vismaz no vienas eh, Kanādas eh, provinces, lai eh, sekotu līdz progresam šajās sarunās. Jo saglabājas pietiekami liels atbalsts no Kanādas um, biznesa sektora, privāts sektors uh, seko līdzi sarunu progresam. Es saprotu, ka jums būs arī iespēja tikties arī ar atsevišķiem Kanādas biznesa uh, līderiem. Es aicinu jūs izmantot šīs iespējas, lai uzzinātu par to, cik uh, lieliski mūsu uzņēmumi spēj strādāt un piedāvāt jums pozitīvās iespējas. Katrā zinā pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana sarunu vešanas procesā gaisā, ļauj informēt eh, plašāku sabiedrību par sasniegto progresu. Plašsaziņas līdzekļi arvien vairāk uzmanību Kanādā pievērš šīm sarunām un vairākas nevalstiskās organizācijas aktīvi pauž savu viedokli. Es eh, ceru, ka jūs savas eh, delegācijas laikā uzklausīsiet arī visdažādākos pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Šīs sarunas parāda to, cik Kanādas uh, veids sarežģītas sarunas kopš 92. Eh, gada nafta nolīguma noslēgšanas. Šī ir pievirmās eh, pārunas eh, ar kādu no G8 dalībniekiem, tad sekmīgi noslēdzot šo līgumu, mēs uzlabosim e, savstarpējās ekonomiskās attiecības, izveidosim jaunas darba vietas un katrā ziņā liberalizēsim tirzniecību. Attiecībā uz strateģiskos e, partnerības sarunām, tā kā abas puses e, ir saņēmušas sarunām nepieciešamo pilnvarojumu, mēs varam uzsākt šīs pārunas respektīvi jau eh, tas jau ir noticis pirms divām nedēļām Otavā, tikās eh, sarunvedēji delegāciju vadītāji un Tagad jau ir jāpanāk vienošanās, kā virzīties tālāk. Mūsu mērķis šīm nolīgumām ir pilnīgi skaidrs. Mēs vēlamies eh, šīs savstarpējās attiecības pacelt augstākā līmenī. Mūsu ambīcijas izried no tā, ka mēs atzīstam viena otru attiec, šīs savstarpējās attiecības un to nozīmību. Uh, katrā ziņā tas būs eh, turpinājums mūsu pirmajām divpusējām attiecībām 1959. gadā. Katrā ziņā mums ir nepieciešams uzlabot divpusējās eh, nolīgums. Kā mēs to varam izdarīt? Uh, Ehm, mēs vēlamies eh, panākt tādu nolīgumu, kas ļautu stiprināt eh, un eh, savstarpējās attiecības un arī nodrošināt attīstību. Cerams, ka nākamajā samitā mūsu līderi varēs paust pietiekam skaidru signālu par mūsu kopējām vērtībām un kā mēs varam visai pasaulē darīt šīs vērtības zināmas. Ehm, protams, ka mums ir jāpanāk arī iespēja sadarboties ārpolitikā, cilvēktiesību jautājumā, Mūsu attiecības ir unikālas savā ziņā, jo tās balstās uz pietiekami stingrām, bet līdzīgām vērtībām. Katrā ziņā mums ir eh, nepieciešams nodrošināt, ka šī jaunā nolīgums eh, ir kā sākums turpmākiem nolīgumiem, bet jāizvairās no tā, lai pārklātos atsevišķas eh, pārskatāmās jomas. Kā divas attīstītas ekonomikas, gan Kanādai, gan ASV, jābūt pamatīgām attiecībām, un šādās attiecībās, protams, vienmēr arī problēma jautājumi pastāv viedokļu atšķirības un tam līdzīgi. Tāpēc mums jāturpina censties strādāt pie tā, lai varam dar, sadarboties, lai atzīstam turklāt arī visu, iet, visu rezultātu, ko šāda veida attiecības atti, eh, rada pasaulē politikas diskusiju ietveros. Mums turklāt jāpārliecinās, ka mūsu lēmumi tiek pieņemti pamatojoties uz zinātniskiem faktiem. Uh, Viens no jautājumiem, par ko Kanāda joprojām ir nobažījušies un uzskata, ka pilnībā netiek atzīti zinātniskie fakti, un e, tādā veidā mēs varam no, no, no, nonākt pie neatbilstīgām politikām. Mēs vēlamies. Ir, ir Kanāda ir iesūtījusi ir arī attiecīgus priekšlikumus saistībā attiecībā uz um, Bitumenes smiltīm. Nu, katrā ziņā šajā jautājumā mēs atbalstam uh, arī cita veida ar klimatu saistītas priekšlikums, piemēram, par uh, siltumnīca efektu izraisošo gāžu samazināšanu. Un uzskatām, ka vis, šajā jomā visiem priekšlikumiem jāto pamatotiem uz zinātniskiem faktiem. Eh, Jālnafta, ko ražojam Kanādā, rada tieši tādas pašas uh, tieši tādas pašas uh, siltumnīca efekta radošas gāzes, kā tas notiek ar citur ASV iegūt naftu. Mēs šeit runājam par saprātīgiem eh, risinājumiem, par uzņēmumiem, kas Kanādā rada darba vietas un kas rod iespēju kanādiešiem un arī eiropiešiem eh, tālāks iespējas ņemot vairāk, lielā mērā arī Eiropas uzņēmumi darbojas uh, Kanādā pie šāda veida enerģijas iegūšanas. Uh, šī, šāds enerģijas te, tips ir ētisks vidē draudzīgs, un mēs nešaub, nevilcināsimies aizsargāt savus intereses gadījumā, ja tiks īstenot diskriminējoši pasākumi ar direktīvām, kas tiek apspriestas. Mēs turklāt esam sarūktināti, kā es ir izveidēju ir izvēlējusies eh, konkrēto nostāju attiecībā uz roņu medībām. Roņu medības ir ilgspējīgas, tās tiek strikt regulētas, tiek uzraudzītas, eh, ļoti aktīvi to dara arī dzīvnieku tiesību aizsardzību organizāciju pārstāvi eh, mēs eh, darām visu, lai sargātu gan dzīvnieku, gan iedzīvotāju veselību. Mēs saprotam, ka, protams, ir dažādi veidi, kā mērķu sasniegt šajās jomās. Uh, bet vēlamies tomēr pārliecināties, ka visi pasākumi, ko pieņem mēs attiecībā uz roņu eksportu, arī pamatojas uz zinātniskiem faktiem un, faktiem un atspoguļo globālo tirniecības realitāti. Mēs apzināmies, ka sarežģītajās tirniecības attiecībās tādas, kā mums pastāv, pastāvēs dažādi veidi strīdi un uh, pā, viedokļu atšķirības, bet tomēr nedrīkstam šādi veidi strīdiem ļaut novērst mūsu uzmanību no tā, cik labas ir šādas divpusīgas attiecības. Visbeidzot, uh, sadarbība tieši ar jums Eiropas parlamentu kopīgi kopīgi plecu pie pleca strādājot, ceru, ka mums izdosies veiksmīgi nonākt pie pie SITA un strateģiskās partnerības nolīguma, un Kanāda līdz ar to ir apņēmusies turpināt ciešās attiecības ar Eiropas parlamentu, parlamentu komitejām un deputātiem tajās. Mēs augstu vērtējam jūsu interesi par Kanādu un jūsu apņemšanos padziļināt jau tāpat īpašās attiecības, kas pastāv starp mums. Mēs ar, nepēc, ar nepacietību gaidu iespēju ja tikties ar jums arī nā, tālāk un vēl jūs delegācijai ļoti uh, labu apmeklējumu Kanādā. Paldies par šo man piedāvāto iespēju jūs uzrunāt un ar prieku atbildēšu uz visādi veidu jautājumiem, ko vēlties man uzdot. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk pāriesim pie diskusijām. Deputāti varēs uzdot jautājumus un vispirms dosim vārdu mūsu pastāvīgiem referentam attiecībām ar Kanādu. jo mums ir šāda referente attiecībā uz visām tirdzniecības partneru valstīm. Un tas ir Pīters Sašņiks no Tautas partijas. Lūdzu. Paldies priekšādātē. Pēcniekungs. Laipni lūgt šeit Eiropas Savienībā, vēlam jums visu to labāko, jūs jau no, pildot jūs jau šo amatu, amatu pienākumus. Un ceru, ka jūs šis status par to, ka jūs lūk esat tikai vēl šī amata pagaidu izpildītājs, drīz vien pazudīs, un jūs pilnībā varēsiet šo amatu arī, amatu pienākums arī pildīt. Un līdz ar to vēl vairāk iesaistīties sarunās par sita un strateģiskās partnerības nolīgumu ar ES. Kā jau priekšādātājs teica, pavisam nesen tika apstiprināts pastāvīgā referenta kom, amatā sarunām par sita, un tāpēc domāju, ka tieši es būšu tas, ar ko jums droši vien nāksies sadarboties, un ceru, ka mūsu sadarbības rezultāts būs veiksmīgs, un kaut kas tāds, kas ir ļoti pozitīvs un nāk par labu abām pusēm. Jo es jāsaka, gandrīz pilnībā piekrītu visam jūs teiktajam ievad uzrunā. Bet, protams, ka ir vēl arī daudz kas, kas vēl panākams no abām pusēm, Un, protams, ka laika gaitā ar vien iedziļināsimies tajos sarežģītākajos jautājumos. Protams, parādīsies arī iebildumi, domstarpības, bet es ceru, ka mums izdosies to visu atrasināt veiksmīgi. Un cerams, ka mums izdosies panākt nu, gandrīz 99% no, no visa, kas panākam šai sarunās par sita. Jūs pieminējat arī šos uh, sarežģītos jautājumus, lūk, par roņiem un enerģijas ieguvi. Pilnībā piekrītu jums šajās jomās, respektīvi, ka ši, šiem tematiem nevajadzētu traucēt galīgu pozitīvu sita sarunu iznākumu. Nu, ceru, ka nākamnedēļ, kad atsāksies sarunas, mums izdosies daudzas jautājumas, jau, daudzas jautājumas arī viel, virzīt uz priekšu. Un, protams, ka vēl konsultēsimies par visiem šiem jautājumiem. Tā, lai nolīgumu var noslēgt pēc iespējas ātrāk. Esmu dzirdējis jau arī nu, tādus negatīvus viedokļus te no deputātiem, kas saka, lūk, ka tik netiek vilktas garumā šīs sarunas, nerodas problēmas un tā. Un es tiešām gribētu pēc iespējas ātrāk noslēgt šo nolīgumu, jo mēs taču vēlamies arī pārējai pasaulē parādīt, ka ekonomiskais protekcionisms nav tas pareizākais veids, ko, kā rīkoties īpaši šajos sarežģītajos laikos, krīzes laikos pēdējos divus gadus. Un šāda veida ekonomiska rakstura nolīgums, es domāju, būs ļoti palīdzīgs, efektīvs, palīdzēs veicināt ekonomisko izaugsmi, nodarbinātības jomu. Un tas ļaus mums arī satuvināties, būt produktīvākiem globālās tirdzniecības jomā, kas nāks par labu visai cilvēcei. Jo mēs, protams, visi esam par to atbildīgi. Gan Kanāda, gan ASV, gan ES, gan citas spēcīgās attīstītās valstis. Esam atbildīgas par to, ka, mm, lūk, par, par pasaules eh, stabilitāti un jādara viss, lai to veicinātu. Nu, varbūt kolēģiem te būs konkrētāki jautājumi. Man tāda nav. Es eh, vienkārši priecājos par to, ko jūs likāt priekšā un ar nepacietību gaidu iespēju ciešāk sadarboties ar jums arī nākotnē. Um, rules, uh... Saskaņā ar procedūru tālāk sēko sēnu referentu iespēja izteikties. Un gribu tāpēc vaicāt, vai ir kāds sēnu referents šeit, kas vēlas runāt? Kohmērins kundze, lūdzu. Paldies. Lielas paldies. Lielas paldies arī jums, Planketkungs, ka ieradāties šeit un sniedzāt mums tādus ļoti atklātus Eh, pārskatāmus ievadvārdus un attiecīgi arī vērtējumu par pašreizējo sarunu posmu. Jūs jau zināt, ka Eiropas parlaments kopš Lisabons līgums spēkā stāšanās ir ar, eh, saņēmis iespēju apstiprināt starptautiskas nolīgumus. Un domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs ierodaties šeit un informēt mūs par to, kas norisinās eh, sarunās. Tā, lai jo līdz šim tas no komisija puses, komisijas puses netika noteicis saskaņā ar Lisabonas līgumu. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs mums visiem klātašošajiem, ka šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs un ir ārkārtīgi svarīgi gan ES, gan Kanādai. Kanāda ir ārkārtīgi svarīgs irniecības partners, un te runājam par rūpniecības jomiem, par pakalpojumiem, lauksaimniecības produktiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi nonākt pie straujas un pamatīgas vienošanās, varam noslēgt šīs sarunas. Un tomēr, un paldies, protams, ka bijāt tik atklāts un atvērts, izsakt, runāt arī par sāpīgiem jautājumiem. Šis jautājums par roņu medību produktu aizliet, tirdzniecības aizliegumu ir jautājums, kas daudziem pilsoņiem Eiropā ir ļoti tūpies sirds. Un mēs, protams, esam pilsoņu pārstāvi, varam jums pastāstīt tādu kā um, pastāstiņu. Nesen biju pie, savs, pie saviem vecvecākiem, um, vācu, tīt, vācu plauktus, un atradu 70, no 70 gadiem kādu prezentāciju no Eiropas parlamenta, kur tika izteikta deklarācija, kas runā par roņu medību aizliegumu. Un visi tie, kas ir šeit klāt šobrīd, noteikti atminēsies, ka bija milzīgs uh, šis piepūstais ronis, kas bija plenārsēžu zāles ēkas pašā priekšā atvests eh, demonstrācijas rezultātā. Un jāsaka, tas ir jautājums, jā, kam pilsoņi piemērš ļoti daudz uzmanības un par ko arī šeit parlamentā runājam daudz. Var teikt jums arī to pavisam atklāti, ka man ir bažas, ka tirniecības attiecību ietvaros eh, šis šāds nesvarīgs elements tomēr var radīt diezgan būtiskas problēmas ja nevarēsim nonākt pie kompromisa un nevarēsim panākt parlamentu vienošanās. Es redzu, redzu priekšādātāji, jā, ka jūs vēlaties, lai beidz runāt, un to es arī darīšu, bet paldies vēlreiz jums, Planket kungs. Jā, jā, mēs pamazām eh, redzam, ka ir nu, laiks rit uz priekšu un gribu lūgt visus iekļauties divās minūtēs. Tālāk. Roberts Stēdīs, kas ir eh, nu, referents no ECR grupas, lūdzu. Vēstniekungs, gribu uzdot pāris jautājumus. Varbūt tas labāks jautājums komisijai nekā jums, bet tomēr gribu zināt, kā tad pašreizā situācija ir attiecībā uz ietveru nolīgumu, par ko norisinās sarunas paralēli sarunām par sita, un tas ir te runājam par politisko pusi. Otrām kārtām Kohmērins kundzei, un man varbūt ir atsevišķi atšķirīgi viedokļi par roņu menībām. Es pavadīju nedēļu inuītu ģimenē, Kanādā, un es redzēju, cik lielā mērā viņi aizsargāja vidi, viņi tiešām kontrolē šo vidi, un es neesmu nekad nevienu redzējumu rīkotam tik apņēmīgi. Turklāt, jāsaka, gan lauksaimniecība vienmēr ir bijusi tāds uh, sarežģīts punkts. Man prieks, ka mēs varam virzināties, virzīties priekš. Mēs, protams, uzskatīt, ka vajadzētu brīvu tirgu tirniecības, uh, lauksaimniecības jomā, bet, ja es nāktu klajā ar šādiem priekšlikumiem, man liekas, ka es saņemtu draudz savai veselībai. Kas notiek ar ģenētiski modificētiem organismiem? piemēram, Kanādā. Ir, protams, kaut tāda elementa, kas varētu nākt mums daudz par labi, bet šeit domāju tieši par. Uh, uh augu, kas angliski saucas kanole, tātad kāds graudaugs un ģenētiski modificētiem organismiem. Kas notiek šajā jomā? Paldies, tālāk dosim vārdu citiem deputātiem. Vispirms Mārtiņa kungs no sociālista grupas. Paldies, priekšādātāji. Pēcniekums Esat sveikti šeit, es. Nu, nav nekāds pārteikums, ka nomainot vēstniekus mainās arī politikas. Nemainās politikas, jo, protams, jūs vienmēr runājat par šo zināt, par zinātniskiem faktiem. Jā, zinātniskie fakti, ko es esmu redzējis attiecībā uz naftas, ja bitumens smiltīm, ir tāds, kas liecina, ka tie tomēr nāk par sliktu dabai un kaitē dažāda veida uh, situācijās. Un uh, līdz ar to šī pretestība naftas smilšu importam tomēr ir pamatot uz konkrētiem faktiem. Un turklāt tālāk jādomā arī par eh, pilsoņu viedokli, jo pilsoņi, piemēram, nevēl, pilsoņi, piemēram, ļoti sāpīgi uztver šo komercializēto roņu produktu tirzniecību. Un tieši tāpēc, mēs esam, tāpēc, tieši tāpēc ir bijusi šāda pretreakcija. Ir jau ļoti labi runāt par brīvās tirniecības nolīgumu, bet tāpat laikā jau ir arī strīdi ar PTO, un, lūk, arī es ir šis roņu medību jautājums. Jā, Robert, ar jums, mēs ar jums ļoti labi saprotamies un daudz, kur esam viens prāts, bet šajā gadījumā par šiem inuitiem runājot, uh, nu, es nevaru jums piekrist, jo inuiti ir izslēgti no roņu medību aizliegumu, un viņi vienalga varētu nodarboties ar roņu medībām. Vēl viens jautājums, kas netika piemēts, pieminēts, ir farmaceitiskie produkti medikamenti. Informācija, kas ir manā rīcībā, liek man uzdot šo jautājumu. Kas notiek ar intelektuālā īpašuma aizsardzības standartiem? Mēs pieprasa e, tādus arī attiecībā uz farmaceitiskiem produktiem, jo tas tādā gadījumā palielinātu veselības aprūpas izmaksas kanādiešiem. Ja tas tā ir, ja tiešām tā tas tā ir, tad kādā, vai kanādieši tam piekristu, un ja tas nav tā, tad vai, kāpēc gan šāda informācija ir parādījusies, un kāpēc par to tiek runāts parlamentu sarunvedēju komandas mandātā? Šauts kungs no Goelūdzu tālāk. Paldies priekšsādātāji! Arī es sveicu šeit vēstnieku un ceru, ka mums izdosies turpināt e, šīs pamatīgās debatas par gaid, nākamo ekonomisko partnerības ar PS un Kanādu. Gribēju uzdot arī jautājumus tādā plašākā šķautnē, runājot par ekonomikas sadarbību, ko ietekmē sirdniecības nolīgums. Un tāpēc gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka pēdējās pāris nedēļās komisija pieņēma vidas regulu, kur paredzēts standarta vidas aizsardzībai, un tā ir daļa no mūsu akī komunitēri, jeb, jeb regulējušiem tiesību aktiem. Jums arī ir ļoti augsti standarti un aizsardzības līmeni, piemēram, eh, valsts pasūtījuma jomā un citur. Un tāpēc jāsaka, abas puses, kā attīstītas valsts, ir, protams, panākuši, ir guvuši liels rezultātus uh, konkrētos sektoros, kas ir iedzīvotāji interesēs, un tāpēc vaicāju, kā jūs vērtējat šo nolīgumu Un kā vērtēt šī nolīguma iespējas nemazināt šo sasniegumu abās pusēs, jo par šiem jautājumiem arī noteikti sarunas tirniecības aspektos. Un te atgriežos pie bitumens smiltīm, jeb naftas smiltīm. Eh, tiek pieņemts arī degvielas kvalitātes, ir komisija pieņems arī degvielas kvalitātes regulu, bet Kanāda jau 5. oktobrī te izteicās, ka tā sūdzēsies Ja es pieņemu šādu direktīvu, tātad tas sūdzēsies Pasaules tirniecības organizācijai. Vai jūs domājat, ka šīs naftas smilts, ja bitnumen smiltis, uh, ietekmēs sita sarunu rezultātus? Nesen turklāt mums bija arī viedokļu apmaiņa ar ES un Kanādas delegāciju. Un mēs tikāmies ar senatoru Džonu Freižeru kurš teica, ka viņi arī kā parlamentieši paši nejūtas pietiekami iesaistīti eh, procesā, sarunu veikšanas procesā, un viņi, protams, nav sarunu vešanas komandā, bet saņem nepietiekamu informāciju par to. Un tas, protams, saistīts arī ar pilsoniskās sabiedrības informēšanu. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk no FD grupas. Viljams Hārtmuts. Es arī gribu apsveikt Blanket kungu ar viņu iecelšanu šajā amatā un gribu izteikt pāris novērojumus, ja drīkstu par to, ko viņš teica. Uh, Vēstnieks runā par ES, par ES, par Eiropas Savienību, Eiropas Savienību, bet es gribētu viņam atgādināt, ka Eiropas Savienība nav viena valsts. To, to veido 27 atsevišķas nāciju valsts, un ir ļoti daudz šeit parlamentā, šeit Briselē, kas vēlas varbūt kaut ko citu, bet tāds ir fakts, un viņiem nepietiek demokrātiskā mandāta ES pasludināt par vienu valsti, un tādu mandātu arī nekad nebūs. Gribēju kaut ko līdzīgi teikt arī Kohsmērins kundzei, bet šeit man nepietiks uh, laika tam. Bet gribēju teikt, runāt par to. Fjellnerkungs runāja par to, ka tirzniecība ir veids, kā ne, palielināt es ne, pastarpināto ietekmu. Un es gribu teikt, ka esmu pret to. Tirzniecība ir tikai tirzniecība. Tirzniecība ir e, apusēja labklājība un veidi, kā panākt ekonomiskas priekšrocības. Un tirzniecības instruments nedrīkstētu izmantot kā kaut kāda veida pastarpināts ietekmes īstenošanu uz pol, nu, kaut kādas politikas, politiskas programmas īstenošanu. Un tāpēc uh, Blanketkungs gribēja, lai jūs to zināt. Turklāt gribēja teikt, varbūt citi par to nav informāti, par to, ka Lielbritānijai bija tirniecības nolīgums ar Kanādu. Šis nolīgums tika noslēgts Otavā, Otavas konferencē 1932. gadā mēs, protams, mums nācās no šī nolīguma atteikties 1975. gadā, kad mēs pievienojamies ES, un tāpēc pretrunā tam, ko visi šeit saka, un īpaši, lūk, man kolēģi tieši man blakus Lielbritānija, liel... daudzās situācijās ir ļoti nelabvēlīgā situācijā, tieši tāpēc, ka tā ir daļa no ES. Un visbeidzot gribētu teikt, ka es ievēroju jūs frāzi, kad jūs teicāt, ka Kanādā bankas ir labi regulētas un labi kapitalizētas. Nu, labprāt gribētu gan, lai šie nosacījumi, e, tātad labs regulējums un kapitalizācija tiktu piemērot arī ES bankām, tostarp arī bankām manā valstī. Paldies, saka priekšādātājs. Tad tālāk informācijas e, nolūkos var jums pastāstīt, ka tirdzniecība, protams, ir ES ekskluzīva kompetence saskaņā ar līgumiem, un Lielbritānija, protams, šos līgumus ir parakstījusi. Un pēc Lisabonas līguma jebkura dalība valsts var arī no ES izstāties. Un nu, tagad Pols Mērfijs. Uh, Paldies priekšādātāji. Paldies vēstniekam par ierašanos un par sniegto informāciju. Man ir pāris jautājumi. Viens par Ontārio zaļās enerģijas aktu, ko, par uh, ko tiek iesniegts lieta PTO. Kāds ir šie, kāda ir šī akta ietekme uz sita sarunām? Vai tas ir tāds jautājums, eh, kas no komisijas puses var uzskatīts par ļoti nedraudzīgu rīcību, ja varbūt Kanādas federālā pārvaldība īstenībā eh, nu, atzinīgi vērtē šādu veidu rīcību, jo tā pati nevarēja iejaukties eh, šāda Ontārio akta pieņemšanas procesā politisku iemeslu dēļ. Vēlos saņemt atbildi šo jautājumu. Un tad arī gribu, protams, runāt par roņu medībām. Kāda ir? Eh, piemēram, arī Kanādas nostātiecībā uz dzeramo ūdeni sita kontaktos, vai šie jautājumi tiek iesver, ietverti sarunās, un vai komisija ir devusi jau savu atbildi trešām kārtām, vai Kanādas valsts pasūtījuma joma ietver arī uh, transporta un citus pakalpojumus lī, provinču līmenī. Un visbeidzot, ilgspējības ietekmes novērtējums sita gadījumā konstatē, ka ka ne, netiks, vei, īsta, netiks izveidot investoru strīdus risināšanas uh, kapacitātes. Kā tad ir Kanādas valdības nostāja šajā saistībā? Priekšādātājs turpina. Un visbeidzot, Jēglas kundze. Viņa ir vicepriekšsēdētāja Eiropas parlamenta delegācijai attiecībās ar Kanādām. Jā, paldies priekšsarētāji par iespēju izteikties kā priekšsarētāja vietniece, bet arī kā lauksaimniecības komitejas eh, dalībniece. Roberta, jūs jau zinat, eh, ka mums nevienmēr ir vienots viedoklis, bet tomēr esam spējuši sastrādāties tik daudz gadus. Uh, Vēstniekungs, eh, liels paldies, ka ieradāties šodien eh, un jau tik agrā savu darbības stadijā. Un jau no šodienas diskusijas, es domāju, jūs redzat, eh, ka ir svarīgi būt šeit un ka mēs varam kopīgi virzīties uz priekšu. Uh, Šī divpusējās eh, vienošanās ir nepieciešams, lai mēs eh, varētu izvairīties no nepieciešamības vienpusēji kaut ko darīt, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, darīt kaut ko kopīgu un panākt progresu. Kritika no manas puses uh, varētu būt šāda. Nu, es esmu iepazinusi situāciju jūsu valstī no dažādiem aspektiem un varu pievienoties dažu kolēģu sacītājiem. Es redzēju delegācijas ietvaros, eh, kāda ir situācija. Un esmu dzirdējusi arī no vides eh, organizācijām par to, eh, cik pozitīvi Kanādā notiek virzība attiecībā uz vidas aizsardzību. Kā Eh, dalībniece lauksniecības komitejā, es arī eh, sekoju līdz debatēm par roņu medībām un zinu arī, ko nozīmē šie skaitļi. Mēs zinām, kādas ir problēmas, jo roņu populācija ir palielinājusies, pat pārāk liela tā kļūs, varētu teikt. Līdz ar to mums vajadzētu būt labi informētiem, pirms mēs kaut ko sakam, nevis eh, paļauties tikai un vienīgi uz kaut kādu organizāciju atsūtītiem e-pastiem. Otrakārt, ja mēs eh, šī tirdzniecības nolīguma kontekstā tik ļoti uzsveram vides aizsardzību, vai tad citos eh, nolīgumos mums nevajadzētu vēl vairāk cilvēktiesību aspektu aktualizēt? Vai mēs to darām? Nē, mēs to nedaram. Līdz ar to šeit mums vajadzētu pievērsties uh, debatēm pēc būtības. Un paldies par to, ka devāt iespēju izteikties. Paldies! Pērders kundze, jūs nebijat sarakstā, bet došu jums vārdu. Paldies priekšādātā. Es arī gribētu pievienoties apsveikumu vārdiem jums, Planket kungs un gribu jums teikt paldies, ka ieradāties šeit, lai runātu ar mums. Kā jau jūs dzirdat, arī es esmu no Lielbritānijas, un mums ir garas un vēsturiskas tradīcijas sadarbībai ar jums. Un gribētu šeit atsaukties uz man pa kreisēdošā kunga teikto. Viņa komentāri par Lielbritāniju apvienotā karalista taču arī ir četru valstu savienība, un es nekā nesaprotu, kā UKIP to nesaprot ka četras valstis sadarbojoties funkcionē labāk, un tieši tāpēc mēs arī iestājāmies ES, lai vēl labāk varētu darboties šajā jomā, un tirdzniecība ir ļoti labs piemērs šāda veida sadarbībai. Un, protams, ka grupa valstu kopā var panākt diezgan daudz vairāk. Runātājs, blakus sēdošais runātājs pārtrauc Berders kundzi. Vai jūs tomēr man neļaut izteikties, saka Berders kundze. Mums notiek sarunas par tirniecības nolīgumu ar Kanādu. Uh, un starp Kanādu un ES, un šis fakts vērtējums atzinīgi. Vēsniekungs, jūs pieminējāt bitumens smiltis. Un jūs teicāt, ka mūsu vien nolīgumiem jābūt pamatotiem uz zinātniskiem faktiem. Protams, tieši tāpat kā citi deputāti, es domāju, ka es priecīgs par to, ka komisāri, kom, komisija šo, šomdēļ ir vienojas, vienojusies par degvielas kvalitātes regulu, un tas notiek neatkarīgi no šīm sarunām ar Kanādu par tirdzniecību. Bet mans jautājums ir par ūdens pakalpojumiem. Jautājums, ko pieminēja mūsu vēl viens deputāts, eh, Pauls Mērfijs. Zināmā mērā šis jautājums ļoti labi ilustrē divas debats. Viens debats, kas norisinās šeit, uh, tātad par cilvēktiesībām, vidas tiesībām, kas tie, un as, tātad aspektiem, kas tiek iekļaut tirniecības nolīgumos, un tad, piemēram, Kolumbijas nolīgums ar Kanādu. Tirniecības nolīgumi, protams, ir pretrunā ar vietēju loģistiku nu, piemēram, kas piedar, uh, kam pieder ūdens resursi samlīdzīgi. Un tāpēc gribu vaicāt, kāds ir jūsu viedoklis par to visvēstniekungs? Jums tagad kārta atbildēt uz šiem jautājumiem. Jautājumu bija daudz, bet es tomēr nevaru dot jums īpaši daudz laika, lai uz tiem atbildētu. Nu, centieties tāpēc, lūdzu, izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Varbūt eh, desmit minūtēs varētu iekļauties, prasa priekšsarētājs. Jā, saka vēstnieks, es eh, centīšos pēc iespējas lakoniskāk eh, to darīt. Protams, ka ir daži jautājumi, uz kuriem ir grūti tik īsā laikā atbildēt. Vienu es varu ātri pateikt par eh, ietvaru nolīgumu. Pirmās sarunu kārtas ietvaros abas delegācijas izlēma mainīt šo uh, Uh, nosaukumu no politiskās ietvara nolīguma uz uh, politiskās uh, partnerības nolīgumu. Līdz ar to es to uh, tagad arī savos izteikumos saucu par strateģiskās partnerības nolīgumu, bet ar to ir domāts tas pats. Tātad pa, tas arī viss par šo jautājumu. Tālāk, degvielas kvalitātes direktīva. Uh, Kā jau es sacīju, mums rada bažas tas, ka Eiropas komisija ierosina dot priekšroku jēlnaftai tikpat lielā mērā vai pat labākā uh, režīmā nekā attiecībā uz naftas smiltīm, kas mūsuprāt ne tikai diskrimināciju raisa, bet arī nav zinātniski pamatoti. Es pat teiktu, ka uh, naftas smiltis eh, ir pat augstāks kvalitāts nekā uh, jēlnafta no Venecuēlas un citām valstīm. Tāpat tās var tikt pastrādā, pārstrādātas citos naftas produktos. Līdz ar to mēs uh, piekrītam, ka ir jāmazina siltumnīca efekta gāzes uh, izmešus, gāžu izmešus, un uh, uzskatām, ka um, salīdzinājumā ar citām jaunaftas uh, izēju vielām, tad uh, naftas smilts tomēr ir ar zemāku piesārņojuma līmeni. Un mūsuprāt, būtu uh, pamatotāk pievērsties tām jēlnaftas. Uh, uh, Tā jau, jaunafts veidiem ar augstāku oglekļa saturu. Uh, Un es, protams, saprotu, ka var būt arī dažādas, dažādi viedokļi, un tādēļ esmu paņēmis līdz šeit informatīvu materiālu, nu, kuru nodošu komitejai, kurš ir pamatot zinātniski dati. Tālāk par roņu medībām, kas, protams, nav nekāds pārsteigums un bija arī nozīmēts darbām Londonā. Jā, Protams, ik pa laikam cilvēki eh, eh, demonstrācijas rīkoja pie mūsu biroja un kliedza man virsū garām ejot, tā kā esmu informēts par cilvēku viedokļiem. Bet vēlos atgādināt eh, komiteju, ka Roņu medības Kanādā ir ilgspējīga un regulēta nodarbība, kas nodrošina iztika tūkstošiem roņu mednieku ģimeņu locekļu. Un Tieši tas ir viens no iemesliem, kāpēc eh, Kanāda vēlas eh, pārsūdzēt eh, Pasaules cilvēcības organizāciju Eiropas Savienības izsludināto aizliegumu roņu medībām. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šis jautājums jārisina PTO ietvaros. Kā jūs zināt, visas tirzniecības nolīgums, vai tie ir divpusējie vai daudzpusējie, valstis atzīst, ka pat draugi var būt ar atšķirīgiem viedokļiem, bet tiek izstrādāti strīdus risināšanas mehānismi, lai varētu atrisināt domstarpības. Līdz ar to man liekas dīvaini, ka tas tiek skatīts kā tāds apvainojums, mēģināt e, izmantot PTO piedāvātos risinājumus, lai aizstāvētu savas tiesības. Mēs turpinām turpināsim aizstāvēt roņu eh, medības nozari kā daļu no kultūras un mūsu dzīves veida. Kā jau vienmēr eh, mēs eh, nevienmēr esam viensprāts par visiem jautājumiem, bet tam nevajadzētu būt par šķēršu mūsu drošākas mūsu sadarbībai kopumā un katrā ziņā Ontārio FIT programma Tātad konsultācijas jau septembrī notika. Un mēs uzskatām, ka Ontārio programma atbilst PTO noteikumiem un aizstāvēsim šo programmu. Un, kā jau sacīju, mēs neuzskatām, ka šādas domstarpības, eh, kur mēs vēršamies PTO, ka tam vajadzētu kaut kādā veidā būt par šķērsli mūsu ekonomisko attiecību stiprināšanai. Tātad, kas mums vēl no jautājumiem palicis? Vēl viens eh, populārs jautājums par ūdeni, ūdens resursiem. Tātad jau zinām gadu skaitu, piedalos sarunās ar dažādām valstīm, un ik pa laikam uh, rodas interesi par ūdens saimniecības jautājumiem. Un eh, varbūt kādam ir pārsteigums, uh, ka tas skar tieši Eh, mūsu darbības joms, jo bieži vien mums eh, nav skaidrs, kā tas kļūst par tik aktuālu jautājumu. Kanādā jau sen ir nostāja, ka ūdenim tās dabīs, dabīgajā stāvoklī netiek eh, uzskatīts par preci vai produktu, līdz ar to nav iekļaujams Kanādas tirzniecības nolīgumos. Nekas eh, no šiem nolīgumiem eh, netraucē eh, valdībai nodrošināt saviem iedzīvotājiem Kanādā piekļūt dzeramajam ūdenim, un mēs turpināsim saglabāt valdības tiesības sniegt ūdens saimniecības pakalpojums Kanādas iedzīvotājiem. Tāpat tik pieminēts intelektuālās īpašumtiesības saistībā ar cita Un mēs varbūt eh, izvairīšos no uh, tik detalizētas pievēršanās šim jautājumam. Es domāju, ka, lai tas labāk paliek sarunvedēju ziņā, es varu teikt tikai tik daudz, cik mans pilnvars to ļauj, bet uh, domāju, ka labāk tad jums būtu šo jautājumu pārunāt ar sarunvedējiem no jūsu puses. Tātad katrā ziņā nolīguma noslēgšana veicinātu ieguldījums daudzās jomās, tā skaitā arī intelektuāla īpašuma aizsardzībā. Mēs uzskatām, ka mūsu nostāja balstās uz eh, mūsu iekšējo likumdošanu un izstrādāto politiku. Un skatot, kas tad eh, tiek apspriests sarunu procesā, jebkuri priekšlikumi, kas tiek uh, stādīt priekšā, tajos būtu jābūt aizsargātām arī Kanādas interesēm. Kas attiecas uz jautājumu par farmācijas jomu, datu aizsardzību, patenta aizsardzību, darbs joprojām notiek. Šobrīd vēl nevaram apstiprināt, kas būs iekļauts galējā vienošanās tekstā. Jā, mums ir zināmas problēmas ar atsevišķām idejām, kas tika paustas, bet sarunās jau tas ir normāli Komisija savukārt ir problēmas ar atsevišķām lietām, ko mēs ierosinām. Tā ir normāla saruna vešanas daļa, un turpināsim apspriest jautājums, kuros intelektuālās īpašumtiesības ir būtiska daļa. Vēstniekums, lūdzu, pieturieties pie atvēlētā laiksaka priekšsarētājs. Jā, labi. Kā jau es sacīju, provinces aktīvi seko līdzi un līdzdarbojas sarunu vešanā, kas attiec uz iepirkumu. Tad publiskais iepirkums, eh, protams, ir eh, daļa no šīm sarunām, no apspriestiem tematiem. Tās ir eh, daļas no procesa, kā jau sarunās, apmaiņās ar dažādiem priekšlikumiem, un tad redzēsim, pie kā tad galu galā nonāksim šajā ambiciozajā dokumentu paketē. Tāpat eh, tika runāts par parlamenta lomu. Nu, es varētu teikt, ka da, agrāk es aizstāvēju arī brīvās tirniecības nolīgumus, regulāri ierados parlamentā, zinu, ka mūsu sarunvedēji eh, komandas vadītājs to ir darījis regulāri. Uh, Tā kā nu, vienmēr var eh, situāciju uzlabot, un esmu pārliecināts, ka ierašanās parlamentā, Kanādā vai šeit ir pilnīgi normāla prakse, un uzskatu, ka tā ir normāla uh, prakse, kā uzturēt dialogu. Kas attiecas uz ģenētiski modificētajiem organismiem? Jā, tas ir būtisks jautājums mums, bet jāatvainosiet, es domāju, eh, mēs varam vēlāk sniegt jums eh, precīzi informāciju. Protams, ka mūsu viedoklis par GMO eh, ir atšķirīgs salīdzinoši ar jūsējo. Kā, bet katrā ziņā esam gatavi jums sniegt arī konkrētus materiālus par GMO jautājumu. Tātad, vai neesmu aizmirsis atbildēt uz kādu jautājumu, tūlīt pārbaudīšu. Nē, izskatās, ka tas arī viss. Katrā ziņā man eh, tiešām prieks sastrādāties ar šo komiteju tuvākajos mēnešos. Visu cieņu godātajiem deputātiem, eh, eh, Kanādā jā, ir valsts, kurā hokejs ir ļoti populārs, un tad, kad man teica, ka es nākšu šeit, kur eh, Pīters Štasnīs strādā, man, man eh, vesela virkni cilvēku lūdza, viņa, lai es paņem viņu parakstu, bet nu varbūt vēlāk. Uh, Jā, paldies. Mēs arī labprāt sadarbosimies ar jums nākotnē. Paldies, ka ieradāties un lai jums veicas kā Kanādas pārstāvim Eiropas Savienībā. Mēs jau kavējam koordinātoru sanāksmi, bet mums vēl ir devītais darba kārtības punkts par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā. Šo jautājumu mēs nodevām izskatīšanai IMCO. Manuprāt, tas nebija pareizi, jo šeit pamatā tomēr bija runa par tirzniecību un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību ārpus Eiropas Savienības robežām. Pašreizējais regulas pārskatīšana skār muitas e, darba uzlabošanu, bet mēs izlēmām neapstrīdēt IMCO kompetenci šajā jautājumā, tomēr lūdzam saglabāt ciešas sadarbības principus, piesaucot 50. pāntu no reglamenta. Jautājums vēl nav izlēmts saistībā ar IMCO komiteju, vai e, tiešām notiks šī pastiprinātā mūsu līdzdalība šīs lietas skatīšanā. Mūsu e, referente ir e, Barēja kundze, došu viņai vārdu. Paldies priekšsēdētājiem. Es pilnībā piekrītu jūsu teiktajam. Uh, tīprākā sadarbība ir ļoti nozīmīga. Mums par to ir jāizsakās. Ir divas daļas šajā mm, ziņojumā - ir ekonomiskā un patērētāju aizsardzības daļa. Un tā kā mēs esam starptautiskās tirzniecības organizācijas dalībnieki, tad tas interesē arī uzņēmējus mazos un vidējos. Un mums ir iespēja aizsargāt um, uzņēmumu markas, cīnīties pret pirātismu. Uh, viltojumiem statistika ir um, sātraucoša. Ir miljoniem tonu aizturēto preču, kas nāk no Ķīnas. Un uh, šie skaitļi ir ļoti nozīmīgi. Vairāk kā miljārds eiro ietekmes un um, intelektuālo tiesību jautājumā tas ir svarīgi. Runa ir arī par um, mm, tirdzniecību, par uh, izaugsmi un brīdī, kad mums ir nepieciešams nodrošināt, garantēt Eiropas Savienībā un nodrošināt patērētāju tiesības. Es gribētu atgriezties pie otrā panta piektā punkta par viltotām uh, precēm Tātad zīmoli, etiķetes būtu jāsaglabā, lai atvieglotu muitas kontroli. Sankcijas ir arī jāskata, jo ir uzņēmumiem, kas ir nelieli, tas sagādā papildus, um, papildus izdevumus un ir arī tranzīta preču kontroles atvieglošana šeit mums ir atkāpe, jo mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams atgriezties pie šī noteikuma, ja mēs vēlamies, lai regulējums eh, būtu saskaņots. Regula būtu saskaņot. Eh, šis eh, ziņojums ir visai sarežģīts, bet es ceru, ka mūsu parlamentārās komitejas locekļi mums šeit palīdzēs. Ir svarīgi aizsargāt mūsu uzņēmumus palīdzēt, lai aizsargātu uzņēmumus, kas strādā legāli. Tas nozīmē, ka ir jāsoda e, melnais tirgus, kas ievērojami kaitē Eiropas Savienības tirgumu. Tātad es ar lielu nepacietību gaidu e, kolēģu devumu starptautiskās tirniecības komitejā Un es ceru, ka priekšsēdētājiem izdevosies skaidri noteikt mūsu kompetenci šajā jomā. Vai kāds no ēnu referentiem vēlas izteikties, saka priekšsēdētājs? Ja nē, tad dodu vārdu komisijai. Esam lūguši nodokļu ģenerāldirektorātam eh, ierasties. Vai jūs varētu stādīties priekšā? Ederī kundze, ja es pareizi saprotu. Jā, lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Um... Jā, liels paldies. Jā, tie tiešām esmu no, nodaļas vadītāji, eh, taks, eh, nodokļu ģenerāldirektorātā, kas atbildīga par uh, īpašumu, eh, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un nepacitīgi gaida iespēju sadarboties ar šo komiteju tik svarīgā ziņojuma sastādīšanā. Kā jūs zināt, mēs strādājam pamatojoties eh, uz spēkā esošu uh, regulējumu un šeit ir priekšlikums aizstāt spēkā esošo regulu uh, lai eh, varētu reaģēt uz eh, nepieciešamajiem eh, mērķiem, kontrolējot īpašumu, intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu uz mūsu robežām, tāpat skaitā aizstāvot leģitīmo tir, tirgotāju īpaši, īpašumu tiesības. Kā jau sacīju, mēs vēlamies paplašināt darbības jomu regulai, lai muita varētu aizturēt preces, ja pastāv aizdomas, ka tiek pārkāptas vai var tikt pārkāptas intelektuālās īpašuma tiesības. Mēs esam papildinājuši sarakstu ar jaunām īpa, eh, intelektuālā īpašuma tiesībām. Eh, tā skaitā, piemēram, eh, nelikumīga paralēla tirzniecība. Tāpat arī mums ir arī īpaša procedūra paredzēta par šādu Uh, tiesību pārkāpjošu objektu iznīcināšanu, un kā referente jau piezīmēja, šis jautājums ir ļoti svarīgs, uh, kas uh, ļoti aktuāls ir muitas iestādēm, kur ir ievērojami palielinājies aizturēto preču daudzums um, neliela mēroga sūtījumos bet tāpat laikā ir jānodrošina arī patērētāja aizsardzība. Līdz ar to mēs esam ieviesuši tādu ātrās izskatīšanas eh, procedūru, lai varētu eh, iznīcināt šos pārkāpjošos produktus. Tāpat eh, saistībā ar strīdu ar Indiju un Brazīliju attiecībā uz ģeneriskiem medikamentiem. Mums ir plānots arī izstrādāt uh, normas, lai muitas iestādes zinātu, kā rīkoties šādos gadījumos, piemēram, kad tiek konstatēts ģeneriskie medikamenti uz mūsu robežām, kas nav paredzēti izplatīšana Eiropas Savienībā, bet gan tiek sūtīts uz trešām valstīm ja tās atrodas tranzītā Eiropas Savienībā, un šie medikamenti E, Eiropas Savienībā tiek aizsargāta ar patentiem, tad nepietiek, ka muitas iestādēm ir tikai aizdomas, ka tā īstenībā medikamenti e, paredzēti Eiropas Savienībai, bet ja viņiem ir uh, aizdomas, ka šie medikamenti var tikt laisti Eiropas Savienības tirgu, tad eh, muitas iestādēm ir tiesības aizturēt šī, šīs krabas. Tas arī īsumā viss. Paldies, saka priekšsarētājs. Re, vai referente ir eh, kāds noslēdzošs piezīmes? No, ninguna observación. Gracias. Entonces... Nē, nav skaidrs. Labi. Nākamreiz šo lietu skatīsim 8. decembrī, skatīsim ziņojumu projektu un domāju, ka līdz tam laikam mēs noteikti cieši sadarbosimies ar IMCO komiteju. Tas arī ir noslēgums eh, mūsu sanāksmes publiskajai daļai. Tālāk turpinās koordinātoru sanāksme aiz slēgtām durvīm, līdz ar to visi, kuriem nav paredzēts šeit atrasties koordinātoru sanāksmē, lūdzu pēc iespējas ātrāk un klusāk atstāt šo telpu.